Nu, ko dāmas un kungi, sanāksmai vajadzēja ilgt trīs ar pus dienas, bet, nu, koncentrēsim to tagad uh, šorīt, šī rīt stundās. Jā, mikrofons ieslēgts, bet, diemžēl, man nav āmuriņa. Lai varētu trokšņojinos apklusināt. Nu, ko norādu, ka notiks balsojums, ļoti svarīgs balsojums. Būs ļoti svarīgs balsojums, kas tiek paredzēts mūsu šī rīta darba kārtībā, apmēram 10.45. Ir nepieciešams, lai vismaz puse no deputātiem, kas darbos budžeta komiteja, proti 22, Viņiem ir jābalso par priekšlikumu, par sarunu mandātu, kas tiek piešķirts mūsu referentei Kreslas kundzei, lai grozītu nosacījums finanšu regulā, kas ir jāgroza, ņemot vērā politisko vienošanos, kāda ir paņemta, uh, pieņemta daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Šīs eh, sarunas gūras attiecēs tikai uz dažiem punktiem. Un tagad mēs eh, runājam par jauno finanšu regulu, kas ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā līdzsvaru, kāds ir panākts sarunās par eh, daudzgad finanšu schēmu. Nu, lūk. Jūs redzējāt, kāda ir mūsu darba kārtība. Ja iebildumi nav, tad pieņemam darba kārtību. Priekšsēdētāja paziņojumu tādu nav. Nevis, piemēram, Kobu News. Nav arī protokolu iepriekšējiem sanāksmēm, kas būtu jāapstiprina. Protokoli pašlaik tiek vēl izstrādāti. Es aicinu visus uzreiz pārīt pie sestā punkta. Eiropas Savienības pašu resursu sistēma. Te nebūs lielas eh, debats par pašu resursu nākotni. Šeit mēs arī nerunāsim par augsta līmeņa grupa izveidi, par eh, pašu sistēmas reformu, pašu resursu uh, sistēmu refe, reformā bija referenti ir klāt, Anna Jensene. Tā ir skaitā un arī padomes pārstāvi, kurus šeit sveicu, kuri ir laipni ieradušies un kuri mums arī sniegs prezidentūras viedokli. Varbūt komisiju, jo jā, mums arī tas gods šeit uzņemt ģenerālu direktoru, varbūt tādēļ arī Eiropas komisija varētu mūs informēt par priekšlikumiem, kādus tā ir prezentējusi. Un tad arī budžeta komitejas vadītāja padomē varētu paust savus nostājus, un pēc tam referenti varēs uzdot jautājumu. Ģenerāldirektor kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka lietas eh, ļoti vienkāršas. Atbilstīgi arī tam, ko esam darījuši iepriekš, atbilstīgi līgumam, mums ir jāpiedāvā projekts ar jauniem lēmumiem par pašu resursu sistēmu attiecīgais īstenu un attiecīgā īstenošanas regula, un jāteic, ka tas gan ir jauninājums salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, jo agrāk vienkārši tika pieņemts lēmums par pašu resursiem. Un tad ir arī regula par pašu resursu pieejamību. Tā ir vesela pakotne, kas tiek prezentēta parlament, parlamentam. Uh, Parlamentam no savas puses ir jāsniedz savs viedoklis par pašu resursu sistēmu un par regulu, kas atrunā šo pašu resursu pieejamību. Eiropas parlamentam ir jāsniedz sava piekrišana, konsent par šiem abiem tekstiem par īstenošanas regulu. Tad, kad tas būs noticis. Pašu resursu lēmums būs jāratificē nacionālajiem parlamentiem. Šī procedūra varētu ilgt apmēram divus gadus. Tas nav nekas jauns, tā nav arī nekāda liela problēma. Mēs jau esam šādi rīkojušies arī, kad iepriekš pieņēmām lēmumus par uh, pašu resursu sistēmu. Ar jūsu atļauju priekšsēdētāji, es gribētu izmantot gadījumu un pateikties Eiropas parlamentam par pausto atbalstu komisijas darbam, darbā pie pašu resursiem. Tiesa, ka rezultāts varbūt nav tik liels, kādu mēs vēlējāmies sasniegt, tomēr progress ir veikts jo īpaši izveidojot augsta līmeņa grupu. Tādējādi uzskatu, ka visi šie jautājumi ir jāskata, paturot prātā pilnīgi visus elementus, un šīs pakotnes pieņemšana mums noteikti ļaus arī noslēgt uh, sarunas pie daudzgadu finanšu schēmas. Lūk, priekšsēdētāji, tas man bija sākāms par šo punktu. Tad par tekstu. Šis teksts ar pašu resursiem gandrīz ir tāds pats, kā iepriekšējā daudzgadu finanšu schēmā esam veikuši tikai tehniskus pielāgojumus, kur bija nepieciešami, bet nekā īpaši cita jauna šeit nav. Paldies! Liels paldies ģenerāldirektoru kungam. Dopulu kundze, lūdzu. Thank you. Mr. Pre paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka devāt man iespēju šodien prezentēt jums likumdošanas paketu ar pašu resursu sistēmu Eiropas Savienībā, par kuru padomi panāca vienošanos pirms trim nedēļām. Kā jūs noteikti atceraties, komisija 2011. gadā nāca klajā ar savu priekšlikumu eh, jaunai pašresursu sistēmai, kas bija saistīta ar komisijas priekšlikumu jauna daudzgada finanšu schēmas ietvaram 2014 līdz 2020 gadam. Šie priekšlikumi tika rūpīgi izpētīti padomē un tās sagatavošanas struktūrās, gatavojoties jaunajam finanšu ietveram. Beidzot ir sasniegts panākt vienošanās, respektīvi 7. un 8. februārī 2013. gadā ne tikai par izdevumu daļu, bet arī par finansēšanu, respektīvi ieņēmumu daļu. Tālāk bija nepieciešami vairāki mēneši, līdz mūsu abas iestādes, Eiropas parlaments un padome, spēja vienoties par vienotu izpratni saistībā ar visiem elementiem, kas izriet no daudzgadu finanšu schēmas pakets, jaunā finanšu regula, jaunās sarpiestāžu nolīgums, dažādi nozaru likumdošanas priekšlikumu, kāpat arī e, vairāki kopīgie paziņojumi tika pieņemti. Viens no tiem saistīts ar pašu resursu jautājumu. Tajā tika apgalvots, ka pie šī jautājuma nepieciešams vēl papildu darbs. Īstermiņa perspektīvā ir nepieciešams aktualizēt pašu resursu sistēmu, Um, periodam, kas sāksies 2014. un beidzas 20. gadā. Tas ir jāsaskaņo ne tikai ar Lisabonas līguma normām, bet arī ar tām izmaiņām, kas izriet no jaunā daudzgadu finanšu schēmas regulējuma. Padome ir panākusi vienošanos uh, par trīs likumdošanas priekšlikumu paketi tieši ar šādu mērķi. Tā ir vienojusies par padomas regulu, ar kur tiek noteikti noteikumi pašu resursu sistēmai, kā to pārēdz 311. pāns līgumā. Tāpat arī tika panākt vienošanās par ierobežotu grozījumu skaitu attiecībā uz e, pašu resursu e, likumdošanu. Padomas lēmums tika pieņemts par pašresursiem un padoms regulu par metodiem, procedūrām, ar kurām padarīs e, pieejams e, pašu resursu un attiecīgās prasības to izmantošanai. Padomē panāktā vienošanās ņem vērā padomas secinājumus no 2013. gada februāra. Tajā paredzēts, ka Eiropas Savienības pašresursu sistēma pamatā paliktu nemainīga, 2013. līdz 2020. gada periodā, izņemot atsevišķas izmaiņas, korekciju mehānismā, kas e, nākt par labu atsevišķām dalību valstīm, vai samazinājumu izmaksu daļā saistībā ar dalību valstu tradicionāli iekasētiem pašresursiem. resursiem Trijos likumdošanas priekšlikumos padoma arī secināja, ka ir trīs elementi, kur ir notikuši izmaiņas pēc pēdējā lēmuma šajā jomā 2007. gadā. It īpaši oficiāli tika integrēta finanšu starpniecības pakalpojumu iekļaušana, tāpat arī statistisku bāzes izmantošanu pašu resursu aprēķinu nolūkā, kā rezultātā mainījās pašu resursu griesti maksājumiem 1,23% uh, un uh, saistībām 1,29% apmērā. Līdz ar to pašresursu lēmums tika pielāgots praksē, kas pastāv jau kopš 2010. gada. Es sniegšu tad kopsavilkumu. Likumdošanas pakete par pašu resursiem, par ko tika panākt vienošanās padomē, ir vērsta uz trīs mērķu izpildi. Pirmkārt, nemainīt esošo sistēmu, kur vien tas ir iespējams. Otrakārt, ņemot vērā tos elementus, kas ir mainījušies kopš 2007. gada, ir īpaši Lisabonas līguma stāšanās spēkā un tā normu pār pašu resursiem un izmaiņām, kas eh, veiktas ir kontu sistēmās Eiropas Savienībā. Uh, Un treškārt, pašu resursu sistēmas pielāgošana Eiropa padomes secinājumiem par daudzgadu finanšu schēmu 2014. līdz 2020. gadam. Pēc vienošanās par pašresursu paketi, kas nesen tika sasniegta padomē, trīs likumdošanas priekšlikumi šobrīd tiek pārskatīti, to dara juristi lingvisti. Gala versija būs pieejama ļoti drīz un tiks e, tulīt e, arī izsūtīta Eiropas parlamentam. Eiropas parlaments tiks aicināts sniegt piekrišanu regulas projektam, ar kur tiek noteikts īstenošanas pasākumu pašresursu jomā. Tāpat parlaments tiks aicināts ņemt vērā padomas lēmumu projektu par pašresursu sistēmu un padomas regulas projektu par metodēm, procedūrām, ar kurām pašresursi tiek darīt pieejam, lai īstenotu padomas prasības, izveidojot atzinums par abu, abiem komisijas priekšlikumiem. Es ceru, ka Eiropas parlaments varēs ātri pieņemt uh, savus atzinumus un sniegt piekrišanu, lai šo dosie varētu noslēgt vēl līdz šī sasaukuma beigām. Paldies par uzmanību. Merci, madame, pour cette présent. Paldies par padomas nostājas uh, prezentēšanu. Tālāk, Diankungs. Paldies, priekšsētāji kungs. Ce qui nous est proposé comme la. Comme šeit uh, kas mums nu šeit tiek piedāvāts, kāda kārdinē ģenerāla direktors, tā ir klasiskā pakotne, kur tiek pārvaldīti pašu resursi. Vēlos tomēr uzsvērt, ka ir viens pozitīvs punkts, proti tās, kā padome pieļauj, ka pēc komisijas priekšlikuma ir ierakstījuši to arī Lisabonas līgumā un ir atsevišķi noteikumi par īstenošanas pasākumiem. Tātad tur nepieciešama piekrišana, konsent procedūra, jārespektē arī parlamenta prerogatīvas šajā jomā. Tādējādi es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi. Tālāk, runājot par to, kādā veidā mēs formulēsim savu priekšlikumu un kāds būs priekšlikuma saturs, uh, Es domāju, ka šeit ir jākoncentrējas uz pašu resursu pamata teksta, kur mums vajadzēs atgādināt, ka komisija vienāks lejā ar citiem priekšlikumiem, ko vienmēr parlaments ir atbalstījis, vienmēr atbalstījušus komisijas priekšlikumus un nožēlo, ka padome nav īsti sēkojusi šī šai pieejai. Mēs vienmēr esam uh, atbalstījuši pašu resursus un arī rēķināmies ar to, ka augsts līmeņa grupa varētu pēc iespējas ātrāk savu darbu un nonākt pie secinājumiem, kas sasaucas ar parlamentu vēlmēm. Tagad runājot par šo tekstu, par pamattekstu pašu resursiem. Eiropas parlamentam um, ir jāsniedz tikai viedoklis. Ar parlamentu šeit tikai konsultējas. Es domāju, ka tas nenozīmē, ka obligāti jāiesniedz kādu grozījumu, jo mēs zinām, ka tam īpaši nav liela jēga. Šeit tiešām bija. Tad viss būtu jāapgāž kājām gaisā. Es domāju, ka mūsu aizņēmums ir jāturpina atbalstīt. Uh, Komisijas sākotnējā nostāja jāizsaka arī vēlme, ka ar augstās, augstā līmeņa grupas starpniecību mums uh, izdodas nonākt pie rezultātiem, pie teksta, kuru mēs varbūt formāli neapstiprinam, bet no jauna uzsveram mūsu nostājas pēc būtības. Paldies, Žanluk, Anna. Yes, um, I can subscribe. Jā, es varu piekrist tam, ko Žanluks tikko sacīja. Un kā Žan kungs to skaidroja, tas saistās ar nacionālajiem parlamentiem. Es tiešām ieteiktu katram valsts parlamenta deputātam izlasīt rūpīgi šos trīs tekstus un padomāt, vai viņi saprot, kas tur īsti ir rakstīts. Bet nu, te nu mēs esam, tā nu tas ir nolēmts. Manuprāt, teksti kā tādi apstiprina, ka ir nepieciešama augsta līmeņa grupa un ir nepieciešams meklēt jaunas sistēmas izveidas iespējas. Īsumā sakot, es iesaku atbalstīt Žanluka atba eh, aprakstu. Merci, Anne Elgi. Paldies, Tripelskundz. Yes, um, I think maybe. Jā, manuprāt, vajadzētu padomāt vēl par to, ko mēs varam darīt, vai mēs varam vēl nosacījumu šeit iestrādāt jo parlamenta nostāja attiecībā pret daudzgadu finanšu schēmu bija saistīta tieši ar augsta līmeņa darba grupas izveidu par pašu resursiem. Līdz šim šī grupa nav izveidota. Nav arī neviena sanāksme bijusi un pat trīs mēneši pēc oficiālas DFS pieņemšanas. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šo pēdējo likumdošanas paketu, lai izdarītu spiedienu uz padomi par dar, augstlīmeņa darba grupas izveidu. Uh, jo mums ir tikai piekrišanas procedūra. Es domāju, ka mums jābūt gataviem atlikt likumdošanas paketes pieņemšanu vismaz līdz pirmai sanāksmei augsts līmeņa darbgrupai, jo, kā Anna sacīja, mēs nevaram būt apmierināti ar pašreizējo situāciju. Līdz ar to es atbalstītu uh, to, ka mēs varētu iestrādāt kādus nosacījumus, lai sasniegtu vairāk, jo man nav pieņemam tas, ka līdz šim nekāda kustība šeit nav notikusi. Jā, Jan Bilder. Mulderkungs. Šenksēts, jā. Uh, Paldies, priekšsarētāji. Uh, šī informācija, ko mēs saņēmām, tiešām uh, ļoti noderīga. Šī, man liekas, pirmā reize, kad mums ir jāsniedz savu piekrišanu pašu resursu jautājumā. Tas ir kaut kas jauns, bet tas prasa divus gadus. Uh, Un tad mēs eh, līdz šim turpinām ar iepriekšējo sistēmu. Bet, ja nu notiek neiedomājamies, un parlaments nesniedz savu atbalstu, piekrišanu, respektīvi, kādas ir sekas? Jo vienošanās, kas noslēgtas eh, februārī pagājušajā gadā, ir starp dalību valstīm par pašu resursiem tā teikt, mazas dāvaniņas e, dalību valstīm, ja viņi ir piekrituši kaut kam citam. Un izdevuma daļa mēs pārsvarā vedām sarunas par izdevumiem, bet par pašu resursiem mums ir tikai darba grupa, un tas arī viss. Un ja kaut kāda iemesla dēļ parlaments šobrīd pasaka nē, ko tas nozīmē dalību valstīm? Vai tas nozīmē, ka nebūs daudz gadu finanšu schēma kā tāda viņiem? Jo viņi balstās uz 8. februāru vienošanos, un parlaments ir piekrist tikai daļai no tā. Kāds ir sekas tam, ja mēs teiksim nē? Tāds ir mans jautājums. Lieliski, nu kas tad te notiek? Nu, pilnīgi tāda atombumba tad tiek uzmest uz parlamentu, vai ne nu tā? Referenti, vai jūs gribat pastāstīt, ko jūs par to visu domājat? Nu, man tāda sākotnēja atbilde būtu tāda, ka. Ne? Nu, es varētu šādu atbildi sniegt. Nu, tad tādā gadījumā mēs grib, vērstos pie juridiskā dienesta, kas tad mums varētu sniegt atbildi. Juristiem tas varētu būt ārkārtīgi interesanti. Man šķiet, ka tīri no juridiskā skatu punkta raugoties, ja nekāda jauna lēmuma nav, tad tiek piemērots iepriekšējais lēmums. Nē, tā nav. Otrām kārtām tīri politiski, tādā gadījumā ir pilnīgi acīm redzami, ka rodas, eh, nu, problēmas Eiropadoms iekšienē jo viņam tādā gadījumā viss šis daudzgadu finanšu plāns ir vēlreiz jāpārskata, jo, acīm redzot, nav vienošanās ar papām iestādēm. Trešām kārtām, ja parlaments ļoti ilgi spriež par to, kā tad nu balsot, tad tādā gadījumā, nu, arī parlamentu, pret parlamentu var tikt vērsta kritika. Ja mēs vienkārši atsakāmies, lūk, pie, dot piekrišanu, tad mēs radam aizkavēšanos, tā ir politiska problēma, gan, gan arī, zin, juridiska problēma. Ja mēs šo piekrišanu sniegšanu aizkavējam uz vēlāku lauku, nu tad jā, tad eh, arī, lūk, kritika uz mūsu, mūsu lauciņā. Nu, tad Mulderkungs arī uzdeva ļoti konkrēti jautājumu, kas attiec uz abiem šiem aspektiem. Nu, var jums apliecināt, ka, protams, eh, mūsu referents sadarbībā ar juridisko dienestu varēs jums sniegt atbildību. Žanluk, nu jā, piemetināt, ko gribēju vēl. Šis sastais apsvērums. Šobrīd, neatkarīgi no tā, vai tas tiek sasaistīts ar jauns, eh, nu, lūk, šis augstā līmeņa darbu grupas izveide, Nu, te jau priekšsēdētāji, nu varbūt, ka te mēs varam saņemt informāciju, cik tālu ir pavirzījusies uz priekš šādas darba grupas izveida, un vai padomē vispār ir interese, vai tā izrāda interese šāda veida eh, grupas izveidē, ņemot vērā, ja, lūk, eh, varētu pāriet, nu, pie šādas pakotnes pieņemšanas nu, šādas darbu grupas oficiāla izveida būtu tas pats labākais veids, kā apliecināt, ka, lūk, visas puses godprātīgi vēlas īstenot vienošanos, pie kā esam nonākuši par daudzgad finanšu plānu. Savukārt, ja mēs liedzam piekrišanu īstenošanas pasākumiem, jo šeit mēs nerunājam par pakotni kā tādu, tad tādā gadījumā, manuprāt, tas būtu neproduktīvi tādā ziņā ka pašu resursu pakotne kā tāda eh, nu, ir pieņemama padomē arī bez mūsu piekrišanas. Un kā jau skaidroja priekšsēdētājs, viņi mierīgi var izmantot īstenošanas pasākums, kas ir jau pieņemti attiecībā uz pašreizējiem pašu resursiem, un taču pakotnē attiecīgi ir īstenot. Un tādā gadījumā mēs zaudētu nu, šo sviru, un, respektīvi tas ir eh, tas, ka, lūk, padome respektē mūsu kompetences, kas noteikts līgumā. Un es domāju, ka mums, nu, nevajag šeit rotaļāties ar uguni. Bien, Lieliski, priekšādātājs turpina. Alda gribēja izteikties, vēl lūdzu. Obrigada, Presidente. Eu gostava Paldies, priekšsādātāji. Es vairāk gribēju pievērsties eh, priekšlikumu saturam. Nu, man šķiet, ka tur īsti nekā jauna nav tādā ziņā, ka no mūsu skatu punktu raugoties šī pašu resursu sistēma, kā arī, zin, priekšlikums, kas mums šobrīd tiek likts priekšā, ir nepietiekams. Ne tik vien tur tiek saglabāts status quo, bet mm, vēl vairāk tas ir pat tāds kā solis atpakaļ pašu resursu ziņā. Mums taču Eiropas Savienībā, nu pat lūk, ir iekļauti jauna dalība valsts, bet pašu resursu ir arvien mazāk. Mēs domājam, ka pašu resursu sistēma eh, būtu jāveido krietni neatkarīgāk no dalību valstīm un no tiem lēmumiem, ko pieņem atsevišķas dalību valstis. un tās pamatā būtu jāliek paša Eiropas Savienības darbības, darbība. šī ideja, piemēram, par finanšu transakciju nodokli, kas te daudziem ir kā dadzis acīs, tomēr būtu jāliek par pamatu šai sistēmai. Tas, protams, nozīmē arī zināmas korekcijas šur un tur, bet tas savukārt nozīmē, ka līdzekļi, kas ienāk no dalību valstīm, varētu tikt izmantot atbilstīgi. Šobrīd šie līdzekļi, jāsaka, neatrisina tās problēmas, ar ko mēs sastopamies. Un ja šīs priekšlikums beigu beigās tiešām ieraudzīs dienas gaismas, uh, un gaismu un tiks apstiprināts, tad, nu, visa šī situācija turpināsies, un mēs joprojām būsim tikpat atkarīgi no dalību valstu kaprīzēm kā līdz šim. Merci, Alda. Paldies, Alda. Nu, tā tad, lūk, visi šie trīs teksti tagad mums ir skaidri likti priekšā, kā Žanluks Hans teica. Tas, nu, piedāvā tādu jaunu elementu Lisabonas līguma kontekstā kas attiecas uz darba grupas izveidas grafiku, nedaudz bijusi te kavēšanās, jūs jau zinat kāpēc. Bija grūti panākt vienošanos ar prezidentūru, kam bija jā, nu, jāorganizē šī darba grupa. Trīs iestāžu ietvaros turklāt vēl bija vēl viena problēma jāatrisina ar padomi attiecībā uz to, cik tad nu, tur būtu dalībnieku šādā darba grupā. Bet nu, tas, ka šāda grupa tik strauji izveidot un pirmā darba sanāksme pavisam strauji jau ir gaidāma, tā tas ir, un saskaņā ar pēdējo manā rīcībā esošo informāciju, tas varētu notikt apmēram 25. februārī. Nu, lūk, un tad, lūk, tas varētu būt tāds oficiālais datums, kad izveidot šī grupa, kur Marija Monti ir vadītājs, Un, nu, kas tad attiecīgi aptvērtu pārstāvis no visām trim iestādēm. Pirmais, protams, kas tur darbot, nu, kas man to pastāstīja, bija Grieķijas pre, premjērs. Runājam pa telefonu. Un tātad šis kalendārs, šis darba grafiks atbilst tam, ko esam noteikuši attiecībā šo trīs dokumentu izskatīšanu. Pēc tam, kad mums bija šī rīta viedokļa apmaiņa. 4. marts, tātad nākamā sanāksme. Tur mums būs ziņojuma priek, priekšlikums jau aps, e, grozījuma iztaiš termiņš, iesniegšanas termiņš 7. marts, 1. aprīlī skatīsim šo jautājumu budžeta komitejā, tā tad būs balsošana un plenārsēdē to varēs, varētu skatīt aprīļa otrajā plenārsēdē, respektīvi vēl pirms mūsu sasaukuma beigām. Tieši tā kā padomu to vēlas un kā to, nu, arī iesaka veselais saprāts. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Ierosinu tālāk pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta. Direktīva lūk par 15. gada izdevumu ieneņemumu tāmi. Nu, šeit mums lūk ir pārstāva Hedras kundze, jūs esat arī šeit. Bueno, hoy es el segundo intercambio de puntos. Jā, paldies priekšsarētāji. Šī ir otrā viedokļa apmaiņa, un es centīšos izvērtēt iesniegtos grozījumus. Vakardien noslēdzās grozījuma iesniegšanas termiņš, un kaut arī laika nav bijis daudz, vienreiz es tomēr varēju iziet visiem grozījumiem cauri, es vēlētos sākt ar pateicību kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem, un es centos pēc iespējas vairāk eh, pieņemt šos grozījumus, iestrādāt kompromisos, ja tas pārāk radikāli nemaina sākotnējo tekstu vai tajā iekļauto ideju. Un tad nākamajā nedēļā es varēšu izsūtīt pirmo kompromisu tekstus. Tad 4. martā ir balsošana komitēta, tā kā laiks mums ir vēlas komentēt par vienu konkrētu tematu. Un vēlāk varu vērsties pie ēnu referentiem ar konkrētākiem jautājumiem. Bet vēlos pieminēt eh, atsevišķas līnijas, kuras ieturēšu attiecībā uz kompromisiem, vai vismaz eh, skaidri pateikšu, kurus grozījumus nevaru pieņemt. Pirmais ir saistīts ar projektiem, prioritātēm. Protams, ka prioritāšu šeit ir daudz. Esmu noteikusi dažus būtiskākos. Nezinu, vai viņas var devēt par sekundārām prioritātēm, bet nu, tādas vispārējas lietas. Eiropas Tautas partija runā par rūpniecības politiku. Tas izraisa lielu interesi, protams, tā ir viena no politikas prioritātēm Eiropas parlamentā. Nezinu gan, vai tā ir galvenā prioritāte vai viena no galvenajām prioritātēm Eiropas Savienības budžetām. Es domāju, ka šeit ir jābūt tādam juridiskam ietvaram ar tiešām Eiropas eh, dimensiju, protams, eh, prioritātēm ir jābūt iekļautām budžetā jo savādāk eh, tās neko nedos. Attiecībā uz digitālo programmu liberāļi to ir prezentējuši kā vienu no savām prioritātēm. Protams, ka es to iekļaušu vispārējās vadlīnijās. Mm, mm, par izglītību maziem vidējiem uzņēmumiem runājot, kas ir daļa no galvenajām prioritātēm, ieguldījumiem attīstībā, par eh, tie temati, par kuriem mēs jau debatējām iepriekšējā reizē. Mēs gan neesam padziļināti to darījuši. Par bezdarbu, it īpaši jauniešu bezdarbu runājot, Eiropas Savienības budžetā ir izveidots fonds cīņā ar jauniešu bezdarbu, tā ir konkrēta prioritāte. Tas nenozīmē, ka jauniešu bezdarba apkarošana nebūtu parlamentu vispārējo prioritāte, bet tad skaidrojums tālāk par ceturto punktu manā ziņojumā. Palasot politisko grupu iesniegtos grozījumus, man īsti eh, laikam nav izdevies skaidri formulēt savu ideju. Te ir runa par DFS apstiprināšanu un par to, ka budžeta procedūra nevar kalpot kā eh, aizbildinājums, lai par jaunu vienotos par DFS. Eh, interesanti bija redzēt, ka cilvēki bija politiskais grupās to sapratuši, un tas bija, bija kā brīdinājums padomēji, bet drīzāk arī kā parlamenta iekšējais brīdinājums, lai, lai mēs nebūtu tie, kas vienu dienu kaut ko apstiprina, nākšu dienā mētas to mainīt. Man arī nesajūsmina DFS pašreizējā formātā, bet, eh, nu, ceram, ka pārskatīšana sekos 16. vai 17. gadā, bet, nu, tā tas ir pieņemts tas gan nenozīmē, ka nebūtu ar grozījumiem iespējams kaut ko mainīt, un DFS ietvaros mēs cīnījāmies par to, lai būtu lielāks elastīgums iespējams, lai to varētu pielāgot attiecībā uz budžeta procedūrām, bet nu, nav tā, ka mēs absolūti visu varētu mainīt. E, viens nāks laikā apvēršot to pilnīgi pretējā virzienā. Bet, kā jau es sacīju, mēs nevaram vienu dienu apstiprināt, nākamajā dienā jau to visu apšaubīt. Uh, Attiecībā uz maksājumiem bija diezgan daudz grozījumu iesniegt. Un vēlētos eh, vaicāt komisijai, vai viņiem ir vairāk informācijas par maksājumiem. Mēs saņemam pretrunīgu informāciju. No vienas puses mūs informē, ka šobrīd nav īpašas eh, problēmas ar maksājumiem, Tāpat laikā tiek runāts par to, ka ir problēmas ar šī gada budžeta īstenošanu. Un nevalstiskās organizācijas un palīdzības pārvaldītāji saka, ka viņiem ir problēmas šo maksājumu saņemšanā, un viņiem ir jāiesaldē projekti. Varbūt komisija var precizēt, un mēs esam saņēmuši ļoti daudz grozījumus par to pat ja šis tāds detalizēts jautājums ir pietiekami sensitīvs, lai mēs iekļautu vispārējās vadlīnijās atsevišķu punktu par to. Iepriekšējā reizē es jau sacīju, ka mana ideja šiem vispārējām vadlīnijām ir tāda, ka mēs varētu to iesniegt komisijai, kas būtu kā pamats tālākam darbam. Es negribēju ieslīgt pārāk sīkās detaļās, lai mēs tur neapmaldītos. Kaut arī es varētu piekrist daļai grozījumu. Džefskas kundzes eh, grozījums numur 21 var Homērs kundzes grozījums par 42. par kaimiņu attiecību politiku, bet tie ir pārāk specifiski, pārāk konkrēti. Es negribētu tādu iekļaut vispārīgās vadlīnijās, tāpat arī 43. grozījums par īpašo pārstāvniecību Eiropas Savienībai un vienošanos, ko mēs esam panākuši. attiecībā uz ārējās darbības dienestu Es nedomāju, ka mums tas ir vispārējās vadlīnijās jāiekļauj. Tāpat arī Molderkunga Laviekunga grozījumu par eh, testu veikšanas dzīvniekiem. Nu, te ir temati, ko mēs varam pārunāt ar komisiju vai padomi. Protams, ka mums ir jāņem vērā to saistībā ar grozījumiem budžetā, bet ņemot vērā, ka šies vispārīgās vadlīnijas, nedomāju, ka šie grozījumi šeit iedarās. Un atgriežoties pie jautājuma komisijai, vai viņiem ir kāda aktuālāka informācija par to, kas ziņojumā saistīts ar eh, vēl neveiktajiem maksājumiem par 2013. gadu, jo vienīgā informācija, kas mums ir, ir tas, ka vairāk kā 3 miljārdi eiro vēl nav izmaksāti kohēzijas struktūra eh, fondos. Varbūt jums ir kāda aktuālāka informācija par to, kā mēs varēsim noslēgt 2013. gadu. Un, ja šobrīd šī informācija nav, lūdzu to iesniegt vēlāk, lai mums būtu visjaunākie, uzticamākie dati, ko iesniegt eh, un iestrādāt ziņojumā. Nu, lielākoties es aptvēru visus grozījumus, ko iesniedz politiskās grupas. Lielākoties eh, tos var iekļaut kompromisos, es vienkārši vēlēs izteikt dažu paskaidrojumus. Paldies referentēs kundzei. Vai, nu, tagad jautājums komisijai, vai, vai jums ir kāds pārstāvs, ģenerāldirektors, kas varētu izteikties? Oui, <coughs> merci, président, sur, sur le dernier. Paldies, priekšsādātāji. Nu, par šo pēdējo punktu runājot. Par pagājušā gada situāciju, par 2013. gadu var jums apstiprināt, ka, ja kas attiec uz struktūru fondiem, pieprasītā summa ko vēl nav, ko nesam vēl samaksājuši 31. decembrī, šis skaitlis ir 23,4 miljārdi eiro. Nu, šajā summā ietilpst, nu, lielākoties, nu, respektīvi, pus no tiem ir tādi maksājumi, kas ir, um, ko nevarējām, neesam varējuši samaksāt, tāpēc, ka nav veikta vēl revīzija. Bet, nu, kas šeit interesanti varbūt ir tā, ka ir būtiski, un tā kā vienmēr ļoti būtiski pieaudzis, šogad gan vēl vairāk nekā citus gadus, šajās pēdējās decembra nedēļās, eh, pēdējās decembra nedēļās pieaudzis pieprasījums skaits. Un uh, tie neatiec uz janvāra, februāra maksājumiem, drīzāk marta. Un lūk, tieši šīs kontrolas funkcijas dēļ um, šie maksājumi tiks veikti vēlāk. Rēķinus dalībvalstis ir iesnieguši. To grib, par to gribēju jūs informēt. Man gan šobrīd nav līdzi to skaitļu, uh, kas attiecas uh, nu, uz detaļām šeit, bet, protams, kas jums var tos visus nosūtīt. Gribu izteikt arī vienu piezīmi par uh, kredītu maksājumiem Pie tā mums vēl būs iespējas atgriezties, jo 7. martā būs paredzēts diskusijas ar komisāru Levandovski. Bet te gribu teikt un atkārtot, ka pēc būtības nekādu tādu tūlītēju problēmu nepastāv attiecībā uz saistību maksājumiem. Jā, tad tāda gan ir nedaudz problemātiska situācija ar humānās palīdzības sniegšanu, situācija tāda ļoti saspringta un arī kopumā, protams, ka ir eh, vis, šī situācija saspringta attiecībā uz saistību maksājumiem 2014. gadam, bet jāsaka, tā ir situācija, ko mēs esam jau, nu, skatījuši ļoti padziļināti un detalizēti ar tiem kolēģiem, kas atbild par, atbild par humanās palīdzības sniegšanu. Uh, Tur ir arī maksājumi, kas jau veikti šogad. Nu, lūk, tieši šādiem mērķiem, un tie salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem nav samazināti. Un ko esam, nu, tā teikt, mācījušies no pagātnes, ir tas, ka pastāv šeit zināmas atšķirības jo pastāv atšķirības starp uh, uh, maksājumiem un saistību maksājumiem. Bet, nu, kā mēs zinām, tad uh, humanās palīdzības sniegšanas cikls ir salīdzinoši šīs apmēram gads, un tāpēc šobrīd problēma attiecībā uz uh, maksājumiem šeit nav. Mums ir tam arī paredzēta attiecīgi budžeta līdzekļi, varēsim to visu atrasināt, un ja gada otrā pusē radīsies kaut kādas problēmas, nu, vai nu tāpēc, ka būs vairāk šāda situācija, vai kā, nu, tad būs budžeta grozījums attiecīgi jāiesniedz. Paldies. Oui, merci, monsieur. Paldies. Padomī. Komisijā, pareizāk sakot, ģenerāldirektorā, ģenerāldirektora kungam. Uh, Atgādīju, ka pagājušajā nedēļā mēs vienojāmies ar koordinatoriem uh, uzaicināt uh, Georgijus kundz un Leandovska kungu 4. martā uz mūsu nākamo sanāksmi, lai varētu arī runāt par šo maksājumu apropriāciju nepieciešam, jo īpaši humanitārās palīdzības uh, vajadzībām, jo to jau mums norādīja vairākas uh, organizācijas, kā situācija ir visai dramatiska, proti, ka ir arī uh, cīņu zonās ir jāslēdz uh, pagaidu slimnīcas, un tas rada ļoti dramatisku situāciju. Un tad nerunāja tikai par šo humanitāro palīdzību, tad mums arī likās nepieciešama, protams, ņemot vērā arī to, ko mēs zinām un ko apstiprina arī ģenerāla direktors, kā ir ļoti liels saspīlējums arī attiecībā 16. gada budžeta izpildi. Ir arī jāizanalizē citas vajadzības, jārauga vai ir jāpieņem kādi steidzamības pasākumi. Uh, varbūt ir nepieciešami kāds steidzamības darījumi, uh, naudas pārnese, lai varētu uh, atbildēt arī uz uh, šīm vajadzībām, jo īpaši, kas radīsies laikā, kad vēl nebūs tas akcionais parlaments. Jaunās schēmas budžets, kas ir ievērojami mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu budžeti. Un, uh, tad jau pašās gada sākumā ir ļoti liels saspīlējums tieši par šīm maksām apropriācijām. 23 miljardi, kā tums atgādināja arī komisijas pārstāvs dzīve, ir neparedzama gan ārpus Eiropas Savienības kur ir nu, daudz dārgas un smagas krīzes, arī Eiropas Savienībā notiek uh, visai liels skaits dabas katastrofu, kur ir nepieciešams mobilizēt arī globalizācijas fondu resursus. Tas bija viss jādara arī pagājuši gadu. Mums ir jānodrošina, lai viss būtu kārtībā, lai arī neparedzamas situācijas varētu tikt risināts laikā, kad uh, nebūs vēl sasaukcionējis Eiropas parlaments. Tātad tiekamies ar komisāriem 4. martā. Tad ir vēl divi deputāti, kur vēlas izteikties. Pirms Homajers kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, kolēģis, liels paldies. Es vēlos vispirms e, pievienoties priekšsēdētāju sacītājiem attiecībā uz humanitāro palīdzību. Tiešām tas ir pretrunīgi, ja mēs šeit Eiropas parlamentā no vienas puses prasam eh, augstus standartus attiecībā uz bēgļiem Eiropas Savienībā, bet no otras puses miljoniem cilvēku nesaņem eh, šo apsolīto humanitāro palīdzību. Un spiesti eh, dzīvot, ja tā vispār var izteikties par to stāvokli, kurā viņi ir izdzīvot drīzāk. Un tad pamatojoties uz iepriekšējo mēnešu situācijas konstatējumiem, tik tiešām es uzskatu, ka vairāk teikumu iekļaušana vispārējās vadlīnijās, un tik tiešām, ka būs labi, ka mums būs sava tikšanās ar komisāriem. Vēlos pateikties kolēģei Eidai, pirmkārt jau par to, ka viņa ir izstrādājusi šīs vadlīnijas eh, ciešā kontaktā ar mums, attiecībā eh, ko viņas, uz to, ko viņas sacīja, ka ir pārāk specializēta, protams, ka par dzīvnieku slimībām nebūtu vajadzību šeit runāt, bet ja mēs eh, vēlamies tomēr izskaust jauniešu bezdarbu un pret bezdarbu kā tādu, tad tās valstis, kurām ir pār, pārāk maz rūpniecības, tik tiešām ir tās, kurām ir nepieciešams Eh, sniegt atbalstu arī ar Eiropas stratēģijas palīdzību, jo atsevišķi valstis tad nevarēs saņemt palīdzību, jo runājot tikai par to, ka viņi paši varēs tikt vaļ, eh, galā, nu tas nav īsti risinājums arī saistībā ar kohēzijas politiku. Mans lūgums tad būtu tāds, ne tikai runāt par bezdarbu un jauniešu bezdarbu apkarošanu, bet arī par Eiropas Savienības atbildību attiecībā uz ražošanas vietām un darba vietu izveidi. Tas ir attiecināms ne tikai uz maziem vidējiem uzņēmumiem, bet arī, piemēram, standarti, kas ir noteikti Portugālē, Stan Spānijā, kur ir eh, speciālisti nanotehnoloģijā, speciālisti IT tehnoloģijās Kāpēc mēs nevaram Eiropas Savienībā izstrādāt stratēģijas, kas palīdzētu šīm valstīm izstrādāt eh, rūpniecības eh, standarts? Nu, tas nav nekādas uh, aģitācijas eh, pazīmes eh, Vācijai. Protams, ka Vācijā mums arī eh, daudz kas jādara, bet mums nav jādomā tikai par esošajām rūpniecības attīstības vietām, bet arī par tām valstīm, kurās nav tādas spēcīgas rūpniecības. Nu, protams, esmu gatava arī savādāk to formulēt, bet es ļoti lūdzu budžeta uh, pamatnostādnēs eh, iekļaut tomēr šādas formulējumus, jo no tā ir atkarīgs eh, arī tas, vai Eiropas Savienība būs pietiekami stabila nākotnē, pietiekami neatkarīga. Un ar to ir saistīta arī daudzu, daudzu cilvēku nākotnē Eiropas Savienībā. Tālāk otrais. Liels paldies Eidai par atsaucu uz daudzgadu finanšu schēmu. Tas mūsu nav, tas nav mūsu pamatmērķis, teiksim tā. Uh, Mēs nevaram 2014. gadā eh, pamatnostādnēs par 15. gadu paredzēt eh, tikko pieņemta eh, daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu. Protams, ka mēs vēlamies skaidrību iegūt, kas saistīts ar maksājumiem, lai redzētu, kādas varētu būt varbūt iespējas vai kāds risks pastāv, ka mēs varētu saskarties ar grūtībām 14. gadā Un nu, tas būtu arī mans jautājums e, ģenerāldirektoram no komisijas, cik lielā mērā 2014. gadā mēs saskarsimies ar to fenomenu, kas bija 2007. gadā, kad pirmā programma īsti nebeidzās kā plānots, bet eh, ilgstošu sarunu dēļ jaunā programma uh, aizķērās, ja varētu tā teikt, atsevišķos punktos un nevarēja tikt sekmīgi tikt uzsākta, vai tas ir attiecībā uz jauniešu bezdarbu, humanitāro palīdzību vai neveiktiem maksājumiem, bet mums ir nepieciešama skaidrība. Uh, lai mēs vadlīnijos varētu vai šīs pamatnostādēs iestrādāt to, ka mēs vēlamies, lai neizmaksātie maksājumi teikt, tiktu veikt pēc iespējas ātrāk. Ta, es dzirdēju vārdu revīzija no komisijas. Es vēlētos skaidri norādīt uz to, ka šobrīd ir vairāki ģenerāldirektorāti, kur programmas vadošā iestāde un revīzijas iestāde nespēja vienoties savstarpēji par to, kā programma īstenotāja attiecīgajās dalību valstīs, eh, kā viņam būtu pareizi rīkoties respektīvi programma ir apstiprināta, detaļās arī apstiprināta, bet tā pati iestāde ja vēlāk nāk revīzija un no tās pašas iestādes saka, nē, nē, nē, man liekas, ka tas ir savādāk, e, viss jādara, un tāpēc būs sankcijas un sodi. Ja komisija vēlas, lai programma tiek īstenota, tad ir jābūt vienotiem standartiem, at, pilnīgi skaidriem attiecībā uz programmas īstenotājiem arī iesaistītēm iestādēm, vai tās ir universitātes vai kāds reģiona iestādes, ir jābūt vienotām prasībām. Man jau trešā lieta ir, zinām, kad revīzijas iestāde ģenerāldirektorāta ietveros nevar vienoties ar apstiprinošo šo vadošo iestādi. Ko tad, lai ārējie, tie, kas nav ģenerāldirektorātā, uh, E, dara un saprot, ja ģenerāldirektorāts pats iekšienē nespēja saprasties. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tad jautājums ir, vai viņiem vispār kaut kas vēl ir jādara, vai viņi vispār vēl kaut ko var darīt programmā, ja viņi nevar izpildīt komisijas norādījumus, jo komisija pat netiek skaidrībā, ko viņi īsti grib. Un tāpēc arī skaidra norāde no manas puses, ka no budžeta komitejas viedokļa tā ir absolūti nepieņemama uh, e, metoda, kā strādāt. Revīzija kas atšķirās no sākotnējām prasībām. Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka mēs īpašo pārstāvu tematu varētu šeit iestrādāt. Varbūt ne, nevis tāpēc, ka tā ir īpaša tēma, bet gan struktūra tēma. Tas saistīts ar budžeta struktūru. Uh, Ja komisija piedāvās absolūti kaut ko citu, nekā parlaments būs ieteicis, tad mēs atkal nonāksim situācijā, ka budžeta struktūra būs ne neatbilstoša. Tā kā tā nav tāda atsevišķa tēma, tik tiešām tad tas nozīmē, ka ir jāmaina budžeta struktūra. Un es domāju, e, ka tas ir vienkārši sajūsminoši visiem, e, kad ir jāmaina struktūra budžetā. Nu, līdz ar to lūgums, lai kā mēs to arī noformulētu, bet šos struktūrālos grozījumus saulaicīgi sākumā budžeta eh, periodam pārunāto, lai tas nav atkal parlamenta uzdevums pēc tam to visu mēģināt darīt. Paldies. Merci, Monika. Paldies, Monika. Tripās kundze. Paldies attiecībā uz pamatnostādēm. Es vēlreiz vēlētos uzsvērt eh, to, ka saskaņā ar eh, Eiropas Savienības 2020 stratēģiju pamatā jābalstās uz izaugsmas atsaistīšanas no CO2 izmešu jautājumu un jums jākoncentrējas uz ilgspējību un eh, uz resursu valstīm tehnoloģijām. Man ir papildus jautājums arī komisijai saistībā ar frontloading mūsuprāt, apguves e, kapacitāte maksājumiem ir jāņem vērā, lai izvairītos no e, jau tā trūcīgo līdzekļu izšķērdēšanas. Tāpēc es vēlētos novērtēt un dzirdēt, kāds ir komisijas viedoklis par frontloading jautājumu šajās programmās. Elda Suza. Skundze. <coughs> Mais, um bom dia mais uma vez. Eu gostava também de aproveitar uh, eh, esta. Paldies, labrīt, es vēlētos eh, izmantot šo iespēju, lai uzdotu dažus eh, konkrēts jautājumus komisijai. Tas ir saistīts ar zinātnisko pētniecību Portugālē. Izmantojot Eiropas Savienības fondus, ja jau mēs par to runājam. 2009. gadā budžets eh, zinātniskajiem pētījumiem Portugālē bija 1,74% no IKP. Šobrīd, respektīvi 2013. gadā, šis skaitlis ir 1,5%. Tātad esam atgriezušies 2008. gada līmenī. Portugāles valdība sistemātiski apgalvo, uh, ka viņiem esot grūtības piekļūt eh, kopienas fondiem, kas paredzēti zinātniskiem pētījumiem. Tas tiek atkārtots atkal un atkal. Ka, jā, por, ka Portugāles valdība tieši šī iemesla dēļ nespēja veikt nepieciešamos ieguldījumus. Vai komisija var apstiprināt vai noliegt šādu paziņojumu? Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Jo es to neprasu tikai kā Portugāles pārstāvu, bet arī kā budžeta komitejas locekli. Tālāk par 2015. gadu tā budžeta es vēlētos saņemt detalizētāku informāciju par to, kā programmas tika īstenots intervences valstīs vai uh, komisija var sniegt mums kādus skaitļus par šo fondu apguvi intervences valstīs. Šeit mums ir šobrīd ģenerāldirektors, un man liekas, ka šodien vai vismaz drīzumā viņš varētu sniegt mums šādu informāciju. Tas būtu tiešām ļoti noderīgi. Paldies, citi jautājumi nav, nu tad lūdzu ģenerāldirektora kungs. Uh, Bija vairāk jautājumu komisijas virzienā lūdzu. Merci, Président. Euh, sur la dernière intervention. Paldies, priekšsētāji, par pēdējo komentāru. Es gribētu tomēr saņemt vairāk detaļu, vairāk informācijas par uh, kādiem jautājumiem jūs īsti runājat. Es īsti nesapratu. Nesapratu, kāda ir jūsu problēma. Ja jūs man varētu sniegt precīzāku informāciju, komisija noteikti darīs visu, lai sniegtu nepieciešamo atbildi. Labi, paldies, lieliski. Tālāk, runājot par uh, Olmaiers kundzes jautājumu par 14. gadu salīdzinot ar 7. gadu mēs varam runāt vai nu par maksājumu vai saistību apropriācijām, par maksājumu apropriācijām. Kā jau es norādīju brīdi atpakaļ, tad šīs saspīlējums šogad ir noteikti lielāks nekā 2007. gadā, jo nu, mūsu mantojums šoreiz ir daudz smagāks nekā tas bija 7. gadā. Tādējādi es domāju, ka mums ir jāskatās problēmai acīs. Samazinoties maksām apropriācijām 2014. gadā par 6%, kamēr. Augmenté de 4,5 miljārdu à la fin. Kamēr nesteigtās saistības ir bijušas krietni lielākas matemātiski, tad mums būs noteikti problēma. Matemātiski mums noteikti būs problēmas. Un tad attiecīgajā brīdī noteikti arī vajadzēs runāt par absolūtu elastību, ko paredz jaunais daudzgadu finanšu plāns. Šī Tas mums liekas absolūti skaidrs un pašsaprotam. Tad, nu, rezultāti kādi būs gada beigās, tas būs ļoti atkarīgs no maksājumu ritma. Kā jūs zināt, tad mēs arī esam um, izstrādājuši ar hipotēzi 2014. gadam, kur bija tāds izvērtējums, kas bija visai zems. Īpaši runājot pār priekšfinansējumu 2014. gadam, un pats galvenais attiecās uz maksājumiem iepriekšējai daudzgad finanšu schēmai. Šī hipotēze par to, ka maksājuma prasības būs augstas un gada beigās būs tāds skaidrs, kas būs gana liels. Ja mēs runājam par maksājumiem, kas būs vēl jāveic Tā ir tāda analīze, ko mēs pašlaik varam veikt. Mēs nevaram, protams, šodien runāt par konkrētiem precīziem skaitļiem. Tas nebūtu īpaši zinātniski precīzi. Tālāk runājot par auditu, par revīzijām, es īsti nesapratu, bet varbūt divpusē mēs to varam noskaidrot. Tas tiesa, kā norādīja arī kolēģis, dažos gadījumos likumdošana ir tik neskaidra, un kompromisu rezultāti dažkārt noved pie arī visai neskaidrām situācijām. Tad, protams, var būt arī dažādas interpretācijas, kādas veids operatori, bet raudzīsim, kāda ir jūs minētā problēma un uh, skatīsim, vai varam jums palīdzēt darbā pie dosjiem. Tālāk Tripaskunds jautājums par frontloading. Jā, 2015. gadā noteikti būs arī frontloading lēmumu secina, eh, rezultāti un secinājumi par to. Pašlaik notiek arī sārunas, daudzkārt finanšu schēmas ietvaros un arī Eiropā domas pieņemtās iniciatīvas. Uh, par maziem vidējiem uzņēmumiem, un šie lēmumi, kas ir arī atspoguļot mūsu budžeta priekšlikumos un arī pieņemtajā budžetā, tas ir atspoguļots pašlaik. Šo lēmumu sekas par front loading ir tātad uh, pārcelt uz 15. gadu, un tur būs konkrēts maksājums sekas. Sek, jo spiediens būs lielāks, un to jau mēs arī norādījām uh, citos apstākļos, kad tika vest sarunas, jo īpaši par šo kopīgo noteikumu regulu struktūru fondiem, kur arī bija pieņemts vairākas iniciatīvas. Uh, un kas pirmajā periodā paredzēja vairāk maksājumu, un mums budžeta cilvēkiem problēma bija tāda, ka mēs ļoti labi saprotam, jā, ka jūs vēlaties uh, izdevumus paredzēt sākumā, lai pēc tam ietekmi būtu uz konjunktūru, bet tāpat laikā zināt, ka mums ir arī uh, šī sliekšņa vai griestu problēma. Un atbildot arī Skalmējas kundzes sacīto, uh, Protams, ja nepieciešams, tad mēs arī izmantosim finanšu sātvaru sniegto elastību. Taču ir jāsaprot, ka šīs elastības iespējas ir relatīvi ierobežotas. 2014. gadā mūsu šī eh, elastība par, tiecībā uz griestiem mūsu viedokļi no parlamenta viedokļi ir 700 miljonu eiro apmērā. Šis, un tad ir arī šie 4 miljārdi. Un tāda ir mūsu elastības uh, robežas, lai varētu pārvaldīt uh, problemātiku 14. gadam. Très bien, merci beaucoup, madame le rapport. Paldies, Paldies referents kundze. Nē, jums nekā jauna nav ko piebilst. Ļoti labi, nu tad atgādināšu. Ka par šo dokumentu runājot, grozījuma iesniegšanas termiņš lūk ir iztecējis vakar. Bija 60 grozījumi, referenta mums par tiem jau lūk pastāstīja. Nu, tad redzēsim, kas, kā tālāk virzīsies situācija ar, ar kompromisu grozījumu izstrādāšanu. Balsojums notiks nākamnedēļ, tātad nākamajā sanāksmē 4. martā un plenārsēdē cerams varēsim skatīties šo jautājumu martā. Paldies! Tālāk varam pāriet pie piektā darba kārtības punkta. Tas ir pārējais 2015. gada budžets. Nu, un te došu vārdu mūsu referentam Salvadoram Garīgam Palēdā, lūdzu. Muchas gracias, eh, Paldies, priekšsādātāji. budžeta komitejas vārdā jāsaka, gribu jūs sveikt ar dzi dzi dzimšanas dienā. Jums vakar, lūk, bija dzimšanas diena, jūs mums gan to nepastāstījāt, bet mēs tik un tā šo informāciju ieguvām. Tā tad apsveicu. Otram kārtām. De, de Otram kārtām gribētu lūk komiteju iepazīstināt ar ieņēmumu un izdevumu tāmi 2015. gadam. Jāsaka, šis darbs sāks diezgan vēlā posmā. Tas tāpēc, ka Nu, parlaments, parlamenta priekšsādātājs nevarēja vadīt prezidijas sēdi, tā varēja notikt tikai pagājušajā nedēļā, tāpēc darbs sācies tā, nu, tādā lēnā tempā vēlu un šķiet, ka samierināšanās būs vēlāk kā sākotnēji plānots, bet domājam, ka tomēr būs iespējams ievērot sākotnēji noteikto plānu, respektīvi, ka balsojums par šo tāmi parlamenta izdevumiem pirmo iedaļu, tāpat arī par citām iestādēm, īstenot marta plenārsēdē. Nu, zināms, grūtības šeit tomēr būs, nu, piemēram, teksts būs pieejams tikai vienīgi angļu valodā, bet jau panācām vienošanos, ka tas ir pieņemami, visas puses izturas gan elastīgi, un tad tādā veidā mums izdosies nonākt pie īstenot šo diezgan neierasto budžetu procedūru, kur mēs pieņemam to visu nepilnā gada laikā, un tad lūk, divi, trīs mēneši būs pauze, un tad darbs atsāksies tikai vēlāk, kad darbu sāks jaunais parlaments sasaukums. Turklāt vēl viena problēma pastāv šai kontekstā, respektīvi, ka atsevišķas pamatnostādnes, ko mēs grasamies pieņemt šobrīd, vai lēmumi, ko pieņemsim šobrīd, e, ietekmēs jauno parlamentu sasaukumu politiskās grupas, kas e, tiks izveidotas tā ietvaros, gal galā beigās arī gribēs izteikties par, izteikties par šīm izdevumu un ieņēmumu tāmēm. Tam būs ietekme turklāt arī uz to, kādas ir šīs summas. Uh, nu, atkarībā no tā, kādas būs parlamenta grupas atlīmes 2015. gadā. Te nu skaidri un gaiši tāpēc redzam, ka mums šeit ir skaidri un gaiši jānodala tā daļa, kas ir tāme un kas būs faktiskais budžeta dokuments septembrī. Te mēs varam izstrādāt tādus galvenos principus, idejas iestrādāt, bet jaunā sasaukuma ziņā būs pieņemt konkrētus lēmumus par skaitļiem, par to, kas tiek palielināts, kas nē. Ne Un, nu, nevar zināt, vai es pats būšu referents vai kāds cits, bet, nu, tāda jau tā demokrātija ir. Un vēlēšanas, eh, nu, šeit ieviesīs savas korekcijas. Nu, lai kāds arī nebūtu, kolēģi, šorīt jūs priekšā ir ziņojums par ieņēmumu un izdevumu tāmi. Šo dokumentu sagatavojas ģenerāls sekretariāts, nu, lūk, tas lika, tika likts priekšā koordinātāriem Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Un lai arī mm, gala lēmumu par izdevumiem pieņems nākamā sasaukuma parlaments, kopējie principi, tie pamatprincipi ir skaidri jau no pašiem sākumiem, respektīvi mums jāsturās ļoti realistiski pret budžetu, mums ir jāuzsver budžeta disciplīnas nozīme, jādomā arī par saprātīgu um, un atbilstīgu piesardzīgu līdzekļu pārvaldību. tās prioritātes, ko noteicis ģenerālsekretariāts šai dokumentā. Nākamajam budžeta gadam šķiet ļoti šobrīd tāds visai saprātīgs. Mēs saprotam, ka lūk šai kopējā darba grupā par tām jau ir bijušas diskusijas. Esam plaši par to sprieduši arī budžeta komitejas prezidijā. Mm, galvenais vēlamies uzlabot kopēju efektivitāti resursu izmantošanā. Tāpat laikā, protams, neapdraudot šī parlamenta funkciju būtību, respektīvi, lūk, sagatavot tiesību aktus, darboties kā likumdevējamam. Mm un, protams, atbilstīgi izmantot savu politisko pārstāvību. Tas ir tas iemesls, kāpēc šis parlaments vispār pastāv. Kas attiec uz ģenerālsekretāru un administrāciju, ir ne, 2015. gadā nepieciešamie resursi ir jānodrošina, lai varētu īstenot iestāžu prioritātes, un turklāt 3,83% eh, palielinājums paredzēts šādiem izdevumiem. Šī kopējā summa pieaugs, uh, līdz 1,822 eh, miljoniem eiro. 3,83% pieaugums, tātad, kā jau teicu. 0,67% eh, atbilst eh, nu, izdev, ap, izdevumu pieaugumam administrācijas vajadzībām. Un te, protams, ir arī maksājumi, kas tiks izmaksāti deputātiem, kas jūnijā šo parlamentu atstās. Tie ir obligātie izdevumi, jo tos paredz deputātu reglaments. Tad ir vēl viena summa - 1,42% no šī kopumā pā, kopējā paaugstinājuma uh, kas attiecināms uz plānotajiem maksātajiem Konrāda Adenauer ēkai Luksemburgā. Tas tā ir ilgtermiņa investīcija, un šie maksājumi jāveic arī 2015. gadā, protams. Tālāk, tāpat arī izdevumi, kas neietilpst konkrētās um, kategorijās un pieaug par 1,74% Šis skaitlis gan jāsaka ir, nu, ja ne tāds pats, tad varbūt pat zemāks kā inflācijas likme, kas paredzēta 2015. gadā. lai kāds arī nebūtu, ja mēs izņemam šos te obligātos izdevumus, un tad visādi citādi budžets paliek 1,74% pieauguma līnijās. Tas iespējams tikai Tad, ja izmantojam struktūra reformas un ļoti efektīvi pārdalām parlamenta budžetu, tieši tā kā tos esam centušies darīt iepriekšējos gadus, to svarīgi saprast. Detaļās iedzināšos eh, par šo jautājumu mazliet vēlāk. Lai kāds arī nebūtu, mēs piekrītam arī taupības pasākumiem, kas paredzētu attiecībā uz parlamenta budžetu. It īpaši attiecībā uz ietaupījumiem mutiskai un rakstiskai dokumentu tulkošanai. Attiecīgie dienesti pēc budžeta komitejas lūguma ir izstrādājuši priekšlikumus un domāju, ka tie iet pareizajā virzienā. Struktūrāli ietaupījumi parlamentā īstenot jau šobrīd. Daudz no tiem jau tiek minēti, un tie ir ļoti būtiski apjomos šim parlamentam. 25 miljonu eiro ir ietaupīti. Um, piemēram, tulkošanas, rakstiskās muzikas tulkošanas jomā vēl 4 miljoni ietaupīti, ceļojuma izdevumu jomā 28 miljoni ietaupīti ēku pirmsfinansējumu procentu jomā un arī deputātu pensiju pārvaldība tiek nodot komisijas budžetam no parlamenta budžeta, un te arī ietaupam gandrīz 2 miljonus eiro šādā veidā. Vēl tālāk ietaupījumi paredzēti eksante attiecībā uz ēkām. Ko vēlētos norādīt komitejai gan ir lūkas, tad, kad izstrādājām šo ziņojumu. Nonācām arī pie atsevišķiem skaitļiem atībā uz to, kā šis budžets parlamentā varētu tikt pārvaldīts un kā tas attiektos arī attiekt pret citiem, eh, citu iestāžu budžetiem. Mēs konstatējam, ka parlamenta budžets ir pavisam reāli tiešām samazināts jau divus finanšu gadus pēc kārtas, 2012. un 2014. gadā, tādos absolūtos skaitļos lēšot. Turklāt konstatējām arī to, ka piecos no sešiem šī parlamenta eh, darba gadiem, ja mēs izslēdzam šos ārkārtējos izdevumus, eh, trīs paplašināšanās eh, procesu rezultātā, un Lisabons līguma iestrādāšanas, sagatavošanas eh, izdevumus. Ja paņemam vēl lūk nostrīšos ārkārtējos izdevumu postiņus, kas saistīt ar vēlēšanām, tad redzam, ka piecu, piecos gados no sešiem parlaments eh, budžetu tīri nomināli ir samazinājis. Citiem vārdiem sakot, šī parlamenta sasākuma darba gaitā Nu, lūk, kas, protams, noslēgsies šajā finanšu gadē, esam panākuši reālus administratīvus ietaupījumus. Un tie pilnīgi noteikti ir mm, iztulkojami, izpaužam arī konkrētos skaitļos. Nu, tas ir tiešām tāds milzīgi centienu rezultāts, gribu teikt. Paldies visiem par to, kas palīdzēja mums šos parlamenta budžeta izdevumus samazināt. Šobrīd Tālākiem samazinājumiem paredzēts septiņi, septiņas jomas un četrās jomās paredzēts izdevuma pieaugums. Džorda Lajona vadītā darba grupa identificēja šīs jomas, strādā pie tām. Pārsvarā tas attiecas uz, ta, iz, uz to, ka tiks izveidota sistēma tulkojumiem pēc pieprasījumu komitejām un grozījumiem. Tas nozīmē pastiprināt arī e, turklāt arī sadarbības starp iestādēm tādām kā reģionālā komiteja un mūsējā. Paredzēts arī tāpat tālāk mm, izmantot mm, esošo noliegumu, nolīgumu par mutiskās tūkošanas pakalpojumu izmantošanu uh, Um, nu, starp iestādēm tajos brīžos, kad pieprasījums ir vislielākais, lai uzlabotu parlamentu darbu un parlamenta darba ātrumu. Kā arī, nu, grasamies pāriet pie šī parlamenta darba varianta, kur, pap, kur dokumentu papīra formā netiek tik daudz izmantot, bet tiek piedāvāts elektronisks atbalsts uh, Tāpat arī mutiskā tulkošana pēc pieprasījuma um, sanāksmēm, kas nav plenārsēdes, tiek paredzēta. Kur, protams, mums ir jānodrošina tulkojums visās valodās. Oficiālajās valodās, bet citās sanāks, sanāksmēs, īpaši komiteju sanāksmēs tulkojums tiks piedāvāts tikai tad, ja to būs pieprasījuši deputāti nevis automātiski. Nu, lūk, tādi, tādi apsvērumi ir šī, šo, šīs tāmas pamatā, nu, un tad varēsim budžetā un politiskajās grupās to visu apsvērt. Noslēgumā gribēju teikt vēl lūko. Mēs domājam, ka pirms samierināšanās un samierināšanās sanāksmes starp mūsu komiteju un prezidiju norisināsies veiksmīgi, tiešām ar nepacietību gaidu. Uh, šīs sanāksmes, lai mēs varētu nonākt pie tādas sākotnējas prelimināras vienošanās par to reālo izdevumu tām un arī iespējamiem samazinājumiem izdevumu, izdevumos tieši tā, kā tas varētu būt vajadzīgs 2015. gadā. Un laika ziņā jāsaka koordinātori, runāsim par to ar koordinātoriem, bet sākotnēji šis darba grafiks tā preliminēri ir paredzēts tā, ka lūk balsojums plenārsēdē, kas noslēdz procesu, varētu norisināties Strasbūrā martā. Tur tātad mēs varētu balsot par šo tāmi, Un pirms tam attiecīgi mums jāpielāgo darbs šeit komitejā. Paldies, Salvador, tālāk Gairkungs. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. No sociāldemokrātu politiskās grupas eh, mums ir atsevišķi iebildes pret šiem dokumentiem. Pirmā no tām ir saistīta ar paredzēto pieaugumu parlamentu budžetā. Ar zinām izbrīnu uzklausīju priekšsēdētāju vietnieku kvadras uh, koordinātoru sanāksmē un, un dzirdēju pārsvarā vārdus ietaupīt, iesaldēt. Tos un es skatījos atkal vai neesmu kļūdies, bet šeit joprojām ir runa par pieaugumu 3,8% apmērā. Tas sociāldemokrātiem šajā komitē liekas pārāk liels pieaugums. Attiecībā uz e, budžeta pieaugumu mēs vēlamies palikt tomēr pie inflācijas rādītājiem. Tāpat mums ir arī zināmas bažas attiecībā uz pašu procedūru Šobrīd mēs diskutējam par dokumentu, kuru Eiropas parlamenta prezidijas vēl nav pat apstiprinājis. Var jau būt, ka prezidijas vēl nolēma veiktajā grozījumus. Arī parlamenta ģenerālsekretāru mēs neesam šeit eh, komitejā uh, uh, uzklausījuši arī koordinatoru sanāksmē, viņš tika aizsaukts projām. Tā nav kritika viņam, bet uh, varbūt ir nepieciešams uh, runāt uh, diskusijas formātā par parlamenta prioritātēm. Nu, par to mums ir kritika, ka tas nav noticis. Ir jāatrod kaut kāda iespēja, vienalga kādā formātā, bet runāt ar to. Un šīs uh, procedūras dīvainības turpinās. Garīgs kungs e, piedāvā mums e, ziņojumu projektu, kurā budžeta komiteja at, it kā būtu jāatbalsta priekšlikumu, kas parakstīts it kā 4. februārī, es neko tādu nesdzirdēju. Varbūt, ka šis priekšlikums ir labs. Es e, pieņemu, ka acīm redzot, tas ir mūsu interesēs noticis slēgt vienošanos ar reģionu komiteju un arī ekonomikas sociālo lietu komiteju, bet es uzskatu, ka ir vērts īpaši pievērst uzmanību tam, ka šāds uh, punkts mums nav līdz šim iekšēji pārbaudīts. Var jau būt, ka atsevišķi deputāti šajā komitejā to ir redzējuši. Un es tomēr aicinātu izsniegt arī rakstiskā formātā šo vienošanos pārējiem, lai varētu pārliecināties, par ko tur ir runa. Es īsti arī nesaprotu argumentu, ka jaunievēlētājiem parlamentam tiek eh, atstāts lēmumu pieņemšanas pilnvars par jaunu budžetu. Protams, ka jaunievēlētais parlaments pēc vēlēšanām rudenī par to lēms, to pat nav vērts īpaši pieminēt. Uh, vai arī mēs pilnībā atstājam to par, jaunā parlamenta ziņā, bet to mēs nedarām, jo Garīgas kungu priekšlikums e, tomēr ir rakstīts, kā budžeta prioritātes mēs atbalstam, aplēses e, arī pieņemam, nu tas jau nozīmē, ka mēs jau vairāk vai mazāk sasaistam rokas jaunajam sasaukumam. Jo sav, es īstenībā nesaprotu šo argumentāciju. Jo savā ziņā mēs parastajā procedūrā ievēlēto jauno parlamentu zināmā mērā sasaistam. Un, un kāpēc tad uh, jautājums at, tiek atstāts viņiem? Nu, vai nu tas ir pats par sevi saprotams, vai arī šeit ir kaut kāda uh, politiskās rīcības vēlme, kas man nav īsti saprotama. Struktūrāls tālāk attīstības iespējas attiecībā uz ģenerāla direktorā uh, sacīto ir interesants, bet mums politiskais grupās par to būtu jāapspriežās, jo tas eh, var atstāt ievērojami ietekmi uz katra deputāta darbu un politiskās grupas darbu kopumā. Un es īsti komfortabli nejūtos sasaistīt rokas parlamentam, jau iepriekš eh, budžeta komitejā pieņemot un atbalstot šādas uh, normas, pirms eh, mēs apspriežam eh, to ar kolēģiem, kas varbūt ikdienā nesaskarās ar šiem jautājumiem. Un gal galā mēs uzskatām, ka mums ir jāpaliek inflācijas rādītāji apmērā attiecībā uz budžeta pieaugumu. Mums vajadzētu varbūt runāt eh, nevis par samazinājumiem, bet gan par ierobežotu izaugsmu, kas vairāk atbilst patiesībai, jo katru gadu uh, Eh, mēs tomēr beidzam ar pārpalikumu budžetu. Tas ir labi. Tas parāda, ka šeit tomēr vēl ir manevrēšanas iespējas. Mums ir jāļauj uh, efektīvi darboties un tomēr jāpaliek izaugsmas inflācijas apmērā. Paldies tālāk, Eutrupēl. Paldies priekšsarētāji. No mūsu viedokļa ir tieši tāpat kā Gajer kungs sacīja, pieaugums ir par lielu, mēs nevaram pieņemt 3,83%, tam būtu jābūt eh, tuvāk inflācijas rādītājiem. Salvadors Garīga sacīja, ka ir struktūrāli ietaupījumi. Es vēlētos eh, minēt vienu piemēru, paskaroties uz eh, ceļojumu izmaksām. Mēs esam pēdējos gados samazinājuši to, bet tagad ir ievērojams pieaugums. No šī viedokļa mēs nevaram runāt par struktūrāliem ietaupījumiem. Varbūt viņš varētu komentēt par šo jautājumu, jo tas nav pārliecinoši apgalvot, ka ir struktūrāli ietaupījumi, bet par tematu, kur mums ir liels debats bijuši, kā to samazināt šo sadaļu, mums ir īpaši pieaugums. Paldies. Paldies. Almēras kundze. Jā, es vēlējos pavisam īsti piezīmi izteikt. Gajar kungs acīm redzot nezin, ka pagājušā gadā mēs divas reizes par šo ziņojumu runājām. Pamatā tam esošos finanšu datus mums darīs zināms, un kopīgā darba grupā pēc apstiprināšanas budžeta komitejā to vēlreiz skatīja, jo jautājums bija par to, kas tiek ieskaitīts, kas netiek ieskaitīts, tur bija intensīvas sarunas, tā skaitā ar sociāldemokrātu eh, grupu, un galu galā sadarbības galvenos punktus mēs arī esam pārunājuši. Es vienkārši vēlējos sacīt, protams, ka mēs varam vēlreiz rakstiski darīt, bet tad jāatgriežas atpakaļ komitejā par to, kā tas viss notiek, kur mēs esam snieguši atbalstu no visām politiskajām grupām. Nu, būtu tad labi, ja mēs tiešām būtu saņēmuši gala redakciju, es atbalstu to. Nu, nav tā, ka pilnībā tas pagājis mums, e, tas viss garām e, ar mums konsultējās. Mēs pat drīkstējām atļaut to visu, ja tā var teikt. Très bien, merci. Labi. Mulderkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Džordžs Lajons, diemžēl, šodien nevar būt šeit. Uh, liberāļi uzskata, ka mums ir jāsamazina budžeta pieaugums līdz 1,74%, un mums ir jāatrod budžetā iespējas samazināt uh, budžeta apjomu, jo 24 miljonu kadēkai un deputātiem papildus summas. Nu, kaut kur mums tas ir jāatrod eh, parlamentu budžetā iespēju šo samazinājumu veikt. Jan, monsieur rapporteur. Paldies, referenta kungs. Vai vēlties vēl ko sacīt? Sí, presidente, por supuesto, yo lo... Paldies, priekšsēdētē. Es uh, prezentēju izvērtējumu par ģenerāla sekretariāta veikto, ģenerāla sekretāra veikto ziņojumu. Šeit mēs runājam par tādu īpašu budžetu uh, izpēt vēlreiz uz to vēlos uzstāt. Nākamā budžeta komiteja pieņems lēmumu, gala lēmumu Tas tiks skatīts nākamā gada, tas tiks skatīts rudenī, un šī budžeta komiteja par to neizteiksies. Mēs pagājušajā gadā ļoti apzinājām, kāda būs iz, e, izvērtējuma šim gadam. Mēs arī martā aprīlī pieņēmām e, izvērtējumu ziņojumu un septembrī, oktobrī pieņēmām arī gala lēmumu budžeta procedūras ietvaros. Tad šogad uh, Eh, tas būs citādāk, jo strādās citas personas. Līdz ar to gala lēmumu, protams, pieņems parlamenta budžeta komitejā, bet tas notiks septembrī, oktobrī. Tātad tie būs citi kolēģi, cita budžeta komiteja, cits Eiropas parlaments, citas politiskās grupas, kurām varbūt būs citas prioritātes, ko mēs par to zinām. Taču mums tomēr ir jānorāda orientācijas un virziens. Uh, kurā viņiem vajadzētu iet. Jūs par to arī jau paši esat runājuši, jūs vēlaties lielāku taupību. Nu labi, lai tā būtu. Mēs visi vēlamies uh, pārskatīt šos 4,83%. Kā teica Mūderikungs, ir šeit obligāti arī elementi. Ir uh, elementi, ir arī nosacījumi, kas ir deputātu statūtos, kas ir jāievēro. Šeit es īpaši runāju par kompensācijām, kas tiks izmaksātas deputātiem, kas netiks pārvēlēta Eiropas parlamentā. Tas viss ir atrunāts statūtos. Es jau ģenerāla sekretāram uzdevu jautājumu par šo, neesmu vēl saņēmis atbildi. Mēs par to runāsim nākamnedēļ, otrdien. Uh, Un tad jau redzēsim, cik lielā mērā šie pienākumi ir tik tiešām pienākumi. Un, nu, šie pienākumi būs jāievēro, jo tie ir ļoti liela daļa no visām šīm aplēsēm. Tālāk runājot par nekustamā īpašuma politiku, mēs zinām, ka tie ir maksājumi, kas arī ir jāveic. Ja mēs neveicam šos maksājumus ilgtermiņā, tas radīs e, tikai lielākas procentu likmes. Varbūt mēs ietaupīsim naudu 2015. gadā, bet 16. un 17. būs jāmaksā vairāk, jo tad būs jāmaksā kavējumu nauda. Un tas arī nav maz. Un tagad daži skaitļi. no 3,83% uz 1,7% eh, nozīmē to, ka budžeta komiteja ir jāveic ietaupījumi 37 miljonu eiro apmērā. Tas, protams, ir iespējams. Un es ceru, ka politiskās grupas nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā to izdarīt. Vai arī jūs, uz, kur jūs uzskatāt, kur mēs atradīsim šos 37 miljonus eiro? Uh, lai palielinātu budžetu tikai inflācijas līmenī. Es domāju, ka būtu liederīgi arī skatīt, cik lielā mērā šie 3,83% ir neizbēgami, kā, cik liela ir tā daļa no šīm procentiem, kuri mums būs jāmaksā jebkurā gadījumā. Un tad arī konsultācijās ar politiskajām grupām mēs. Es Skatīsim, kurā jomā varēsim veikt ietaupījums. Jāteic, ka šis ir ļoti īpašs gads, pirmais gads, kad piemērojams deputā, kad piemērosim deputātu statūtus, un uh, šogad tas notiks pirmo reizi, tie netika piemēroti desmitajā gadā vēlēšanās. Toreiz nebija šāda deputātu statūtas, situācija bija pilnīgi cita. Tagad būs. Uh, viss šis jāskat samierināšanās eh, procedūrā. Es un um, man būtu kā grupa, esam viens prāts par to, ka ir, protams, jā, ietaupības ja virzienā atgādina, ka šī taupības politika mums ļāva arī paredzēt divus budžetus ar reālu negatīvu pieaugumu un pieciem uh, citiem gadiem bija budžeta samazinājums nominālā vērtībā. Tad es domāju, ka arī to vajadzētu izdarīt ar šo budžetu. Bet labi jānoskaidro, precīzi jāatnāk, kāda ir obligātie maksājumi. Mums ir jārespektē reģionu, kom... vienošanās reģionu komiteju, ekonomisko un sociālo lietu komiteju noslēgtās vienošanās. Tālāk Mēs arī esam iekavējušies, jo prezidents Šulcs Strasbūrā nevarēja vadīt uh, prezidentu uh, priekšsēdētāju sanāksmi. Tātad uh, nav ģenerāla sekretāra vaina, bet tieši Eiropas parlamenta prezidents nevarēja vadīt šo sanāksmi. Un ja mēs esam iekavējušies par nedēļu, tad tas ir šī iemesla dēļ. Tad nu šodien mēs runājam, bet pat laikā birojs nav izteicis savu viedokli. Es aicinu arī jūs eh, pielikt vairāk piepūles, ņemot vērā šos apstākļus. Aicinu būt eh, atvērtiem, lai mēs varētu konstruktīvi sadarboties, lai nākamnedēļ šis pirms samierināšanās sanāksme notiktu auglīgi un rezultatīvi. Mm, šķiet, samierināšanās notiks apmēram kaut kā 24. februāra uh, laikā. Gairkungs. Dankie, prezident. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es pieteicos izteikties pavisam īsi vēl. Uh, jo es vēlētos reaģēt uz šīm divām piezīmēm, kas tika izteikts. Protams, ka attiecībā uz vienošanos ar ECOSOC un reģionu komiteju mēs bijām informēti, ka tāda ir. Jautājums ir tomēr tāds, ka mums vajadzētu šo gala tekstu redzēt. Otra lieta. Garīgs kungs, es nedomāju, ka frakcijas uzdevums ir atrast ietaupījumu iespējas. Protams, kā deputātiem mums ir jāpadomā, kur mēs, balsoties uz savu pieredzi, eh, redzam iespējas kaut ko ietaupīt, bet tāpat laikā šī, šī komiteja, parlaments, ģenerāldirektors, ģenerālsekretārs īstenībā ir viņa pienākums rast šos ietaupījumu iespējas. Tā es redzu lomu sadalījumu. Mēs dodam uzdevumu un viņi atrod. Tas neizslēdz, protams, iespēju, ka Eiropas parlamenta deputāti liek lietā savu jaunradi, bet atņemt ģenerālsekretāram iespēju darīt to, kas ir viņa pienākums, nu es nedomāju, ka tas tā būtu jādara. Merci, dernier orateur. Paldies, Fermkungs. For... Jā, man ir pavisam īsts jautājums Salvadoram ja mēs vēlamies samazināt izaugsmu līdz uh, inflācijas rādītājiem, tad mums ir jāietaup 36 miljoni. Bet katru gadu mums ir bijis ievērojams pārpalikums, vai ir kāda statistika pieejama. Būtu interesanti paskatīties, vai ir manevrēšanas iespējas budžeta ietvaros, jo cik es atceros, pārpalikumi ir bieži vien bijuši vairāk kā 36 miljoni, bet varbūt es kļūdos. Uh, Būtu interesanti redzēt statistikas datus par Eiropas parlamentu budžetu. Salvador, tu, tu as une réponse Salvador? No, no las tengo, yo la única... Nē, uh, man nav šīs uh, statistikas. Vienīgais skaitlis, kas ir manā rīcībā, ir uh, ne, ietaupījumi kādas nepieciešams veikt. Ja mēs tuvojamies uh, Eh, skaitlim, kas ir ap šo inflācijas rādītāju. Fermkunga eh, lūgties skaitļi, mēs mēģināsim tos noskaidrot. Un esmu pārliecināts, ka šie skaitļi noteikti būs uh, jāsamazina, bet, nu, to noskaidrosim ar parlamenta bīroju. Zinat, ka ir kungs eh, bīrojas veic ārkārtīgi lielu mm, apjomīgu darbu, tādēļ arī tātad ir šīs samierināšanās, kas ir jāveic, un eh, noteikti arī bīrojām šeit savus vārds būs sākāms, un eh, beig beigās domāju, ka mēs varēsim vienoties par daudz zemāku ciparu. Nu, tā ir arī šī parlamenta vēlme. Un es domāju, ka tas pats arī attieksies uz jauno Eiropas parlamentu. Būs arī ļoti skaidri jānorāda, kas ir šīs neiz, eh, kas ir tie maksājumi, kurus mēs nevaram nemaksāt, tad obligātie maksājumi. Eh, tas būs pielikumā. Tagad ir jāpār, godmēr kungs. Jā, paldies, es vēlēs tikai informēt budžeta komitejas deputāts. Šis nav 2015. gada budžeta jautājums, bet tā ir jaunākā informācija, kas ietekmē mūsu darbu vakar. Re, reģionu eh, komitejas ietvaros Digirigi eh, pārstāv eh, klātbūtnē sacīja, ka 2013. gada beigās ienāca rēķini par kohezijas nu, fondā pat 19 miljārdiem. 8 līdz 9 miljārdi tikai ats, apsūtīt atpakaļ dalību valstīm, lai viņi pārdomā, palabo, lai sūta vēlāk, bet 10 miljārdu paliek nesamaksāti 2013. gada beigās. Janvārī un februārī DigiRegi sacīja, ka var samaksāt 6,5 miljārdus. Līdz ar to ir skaidrs, ka ja atnāks atpakaļ rēķinot 13. gadu, mums 12,5 miljārdi pietrūks vēl no 13. gada. Te ir jaunākie rēķini, kas ievērojami ietekmēs mūsu darbu. Manuprāt, ir jāsāk domāt par budžeta grozījumiem 2014. gadam. Paldies! Paldies! Jā, šeit jūs runājat par eh, komisijas budžetu, par eh, to mēs runājām brīdi atpakaļ. Uh, Un 4. Um, martā būs tātad arī uzklausīšana, kur piedalīsies Lavandovskis un arī Georgieva. Komisāri, lai mēs varētu izskatīt 14. Uh, gada budžeta izpildi, pirmais trimestris, kā arī izskatīt uh, arī šīs maksājuma apropriācija vajadzības, jo īpaši ne tikai, bet jo īpaši runāja par humanitāro palīdzību. Tad, nu, pēc šīs viedokļa apmaiņas sagatavojot parlamentu budžetu projektu pašlaik. Tātad mēs strādājam ar šo pagaidu kalendāru, pagaidu grafiku atbilstīgi tam. Budžeta projekts jāpieņem birojā 24. februārī. Mēs 18. Eh, februārī organizēsim pirmsamierināšanās sanāksmi starp budžeta komiteju un biroja delegāciju. Samierināšanās notiks 25. februārī. Grozījuma iesniegšanas termiņš 27. Tālāk pieņemts tik ziņojums budžeta komitejā 4. martā mūsu nākamajā sanāksmē un tad plenārsēdē martā. Nu lūk, paldies. Tagad varam atbilstīgi pulkstenim. Sākam balsošanu. Mums ir uh, tāds īpašs balsojums, kas nav kā ierasts. Referente ir Gresle. Un te runājam par mūsu referentes uh, mandātu, lai viņi varētu iesaistīties sarunās un uh, Um, grozīt uh, finanšu regulas nosacījumus pēc vien, politiskās vienošanās, kas ir panākta par daudzgad finanšu schēmu. Tad nu jums ir tagad balsošanas saraksts. Vai uh, Ingeborga vēlētos prezentēt dosie lūdzu? Jā, ja, Jā, paldies. Šis ir tehnisks un absolūti nestrīdīgs dosie. Uh, jo DFS sarunu iznākums ir jāīsteno, Connecting Europe Facility instruments un arī struktūra fondiem paredzētais atbalsts. Šī pārskatīšana jau bija arī, arī iepriekšējā uh, budžeta reformā paredzēt vēl no 2012. gada oktobrī 13. pantu grozām uh, prasot papildu elastību ārkārtas palīdzības eh, instrumentam un Connecting Europe Facility instrumentam. Šeit nekā strīdīgi nav, mēs esam panākuši vienošanos un eh, regula tika pieņemta tikai pēc tam, kad komisija bija nākus klājā ar jaunu priekšlikumu, līdz ar to mums bija jāpārskata budžeta regula tad, lai mēs varētu akceptēt bez svītrojumais. Paldies visiem kolēģiem, kas nav iesnieguši grozījumus, tā kā vienkārši dosie sapnis. Mums tikai tālāk jāturpina sarunas ar padomi. Kopīgā paziņojums par atsevišķu budžeta izpildus izskatīšanu visiem PPP eh, projektiem, tad tas jau ir apstiprināts tālākās uh, darbības. Juta būs priekšsēdētāja sarunvedējiem, padome īsti nevēlas elastīgumu uh, Connecting Europe uh, projekta līdzekļiem, bet pirms sasaukuma beigām es tomēr gribētu vēl šo dosie pabeigt, lai pirmajā lasījumā tas nonāk plenārs sēdē, tad mēs varētu aprīlī jau pirmajā lasījumā balsot un mēģināt runāt ar padomu. Cerams, ka mēs pietiekam ātri varam to pabeigt arī attiecībā uz elastīgumu izmantošanu. Paldies! Très bien, jour, merci. Labi, paldies. Vai jums ir balsošanas kārtas? Tas varbūt pārbaudīsim tagad, eh, vai nepieciešamais kvorums galbalsojumam euh, à main levée. Bon, ok. Bien. Alors. Labi, tātad. Balsojam blokā. Uh, balsojam ar rokām par pirmo un B mutisko, kas ir papildus. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Viens pret atturas, viens atturas. Pieņemts. Tālāk balsojums par likumdošanas priekšlikumu par pret. Atturas. Viens atturas pieņemts. Tālāk par rezolūciju. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Gala balsojums par sarunu mandātu, kas tiek piešķirts Ingai. Tad nu aicinu balsot elektroniski. Alors, euh, lève le doigt ceux qui n'ont pas de. Kuriem nav kārtiņas, paceliet rokas, lūdzu. Alors, alors attendez, on, on va d'abord. Tad nu vispirms raudzīsim rezultātu, visi nobalsojuši. 30 nobalsojuši, 29 pār 1 pret, mums vajadzēja 22 ļoti labi. Uh, Nu, tie, kuri nav, kurš gribēja balsot pār, bet kurš nav nobalsojis, tātad viens vēl, divi, trīs. Labi, vai ir kāds, kurš gribēja balsot pret, bet nav varējis, atturas, nē, labi. Tad mums ir 32 pār, viens pret, nulle atturas. Ingai ir uh, ļoti spēcīgs mandāts, un jūta arī vadīs mūsu delegāciju. Apsveicam! Labi! Nu ko, tad ar šo balsojumu es paziņoju, ka atbilstīgi 70. pantam mūsu parlamenta nolikumam tagad sarunu grupa var uzsākt sarunas ar padomi un arī ziņot mūsu komitejai par sarunu attīstības gaitu. Lūk, liels paldies! Tālāk mēs varam turpināt balsojumu. Thank you. Es saprotu, ka par Jensens budžetu nekādu uh, pārnešu nav, taču Monika par tavu budžetu ir kāda pārnesta, kas tev ir jāprecizē 16. punkts. Au titre du comité des régions. Par uh, reģionu komiteju ir šie pārvietojumi ir izveidota eh, jauna grupa. Es atvainojos, priekšsēdētājumā bija jāatrod dokuments. Šeit ir runa par to, eh, eh, par ko mēs lēmām vēl pagājušajā gadā. Mums jau bija zināms iestrādes, ka personāls, kas bija politisko grupu rīcībā, tas attiecinās arī uz reģionu komiteju, un tieši šī iemesla dēļ jauns AD9 amats jāpārveido no pastāvīgu uz pagaidu. Šeit ir runa par to, ka no ECR viedokļa šeit ir jauna politiskā grupa komitejā, kurai ir nepieciešams personāls. Un līdz ar to šāda pārvēršana eh, vakancē arī notiek. Paldies ka, kurš ir par šo pārvietojumu? Kurš pret? Viens pret, viens atturas pieņemts. Pas d'autres virements. Citu pārvietojumu nav, citu punktu arī nav par nekustamo īpašumu, esam noslēguši balsošanu. Tagad varam skatīt Alfonsī ziņojumu, viņš ir arī šeit. Sāksim tātad protokols, ar kur zvejas iespējas finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Eiropas komisijas un Seišela partneru attiecību nolīgumā zivsainības nozarē. Lūdzu, kolēģi. Ah, donc, euh, des, des de... Šeit ir runa par uh, zivsaimniecības nolīgumiem kādus mēs jau ļoti labi pazīstam. Daudz ziņojumu šai sakrā ir skatīt mūsu komitejā. Šeit mēs runājam par Seišelu salām. Šeit runa ir par 30,7 miljoniem eiro uz uh, sešiem gadiem. Tas ir nolīgums, kurā ir divas sadaļas - komerc nolīgums un atbalsts arī zivsaimniecības uh, aktivitātēm. Šeit nav nekāda īpaša iebilžu. Aicinu visiem to atbalstīt. Très bien. Lieliski. Paldies, kolēģi. Grozījuma iesniegšanas termiņš. Rīt. Balsosim budžeta komitejā 4. martā, lai varētu sniegt laicīgi arī atzinumu zivsaimniecības komitejai, kas balsos 17. martā. Tas pats arī tātad par Komoru salām. Nu, šeit uh, ir desmitā daļa no iepriekšējā budžeta. Eh, šis nolīgums nav tik apjomīgs, taču ir šeit neliela problēma, kas ir jāmin komitejā. Komoru valdība arī tieši ir vedusi sarunas ar uzņēmumiem Eiropā, lai kuģi, kuriem nav Eiropas, šis karoks, lai viņi varētu arī piekļūt zivs saimniecības zonām. Tas ir, nu, tajā pat laikā. Uh, par spīti nu, šim aspektam mēs varam sniegt uh, pozitīvu atbalstu, jo šeit runa ir par visai mazu summu. Iepriekšējais bija par sešiem gadiem, šis uz trim gadiem. Nu, ceram, ka komisija līdz jaunās komisijas sasaukšanai varēs arī ieviest kārtību. Uh, kuģu īpašnieku un Eiropas zvejas uzņēmumu darbībā par spīti visam pozitīvs uh, atbalsts vai jautājumi. Komentāri nav. Tad, nu, grozīmiesniešanas termiņš arī ir rītdien, 2018. balsosim 4. martā budžeta komitejā, lai zivsainicības komiteja varētu balsot 17. martā. Nu, lūk. Tālāk 12. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Un šeit runāja par Spānijas eh, tekstilu izstrādājumiem. Ivailo aizstāja Dardēnkungu. Yes, thank you very much. Jā, paldies, priekšādātāji. Frederika vārdā es gribētu jums likt priekšā viņa ziņojumu, ko viņš arī ir iesniedzis jums. Jūs jau nu, skaidri redzat. Te mēs runājam par 300 no 560 kopīgi atla kopā atlaistajiem darbiniekiem, kas darbojas tekstilu nozarē Valencijā. Šis pārvietojums iekļautos vēl pašreizējā regulējumā regulā, jo jaunākā, jūs zinat, vēl nav stājusies spēkā. Pāris piezīmes Frederika ziņojumā. Viņš patiešām priecājas, ka komisija ir spējusies spējis tik strauji rīkoties, šoreiz tikai četri mēneši, nekādas kavēšanās nav bijis, tas ir lieliski, salīdzinām vismaz ar to, ko esam pieredzējuši iepriekš. Valencijas eh, pašvaldība varas iestādes jau ir sākuši strādāt pie šī jautājuma. Un, nu, pirms vēl līdzekļi tika izmaksāti no Eiropas puses, tas arī ir ļoti labi. Paredzētie pasākumi ietver eh, tādus, kas pilnībā atbilst mūsu idejai par šāda veida pasākumiem, piemēram, lūk, karoda apmācība, apmācība uzņēmē darbības pamatu ierādīšana un tā tālāk. Tika panākta vienošanās arī ar sociālajiem partneriem Valencijā. Dubult finansējumu ar struktūra fondiem šeit nav Un Frederiks turklāt ierosina arī atzinīgi vērtēt vienošanās ar parlamentu un padomu attiecībā uz jauno DGF eh, regulu kur tiek runāts par eh, kritērijiem krīzes mobilizēšanās vadī, gadījumā un tā tālāk. Tā viss secinājumā referents eh, Dardēnkungs ierosina atbalstīt šo priekšlikumu. Nu, lūk, tas viss, kas man sākāms. Paldies, saka priekšādātājs Salvador. Jā, es gribēju uzsvērt to, ka Eiropas komisija tiešām pirmo reizi ir varējusi mazākā sešos mēnešos uh, paspēt visu padarīt un lūk pieņemt lēmumu, mobilizēt līdzekļus šādiem gadījumiem. Tas nozīmē, ka Eiropas komisija tiešām nu, uzņem tempus, kļūst ar vien efektīvāka un var darboties straujāk, rēģējot uz šādiem pieprasījumiem. Tas ir tieši tas, ko mēs no viņiem gaidām arī nākotnē. Otra piezīme, ko gribēju teikt, ir Lūkas. Valencijas varas varas iestādes ir guvuši ļoti plašu pieredzi tajā, kā izmantot globalizācijas fonda līdzekļus. Tā nav no pirmā reize, reizi, kad viņi pieprasa līdzekļus. Tekstila nozara ir viena no jomām, kas, no kurai vajadzīgi šie līdzekļi no globalizācijas pielaugušās fonda pielāgošanās fondu, jo jāsaka, šai jomā ražošana Eiropas Savienībā ļoti reti, kad vairs notiek, tāpēc, ka ir tādas valstis, kur tas ir daudz lētāk. Un, nu, jāsaka, tā ir uh, Eh, nu, pieredze, eh, nu, no, nu, ko varam izmantot arī citur Eiropā, tas, kā, lūk, Valencijas pašvaldības var mainīt šo tekstilu izstrādājumu tirgu un mēģināt rast kaut kādu kopēju Eiropas pieeju šai situācijai. Manuprāt, tas ir tāds lielisks pasākums, lielisks piemērs, un tāpēc mēs un mana delegācija pilnīgi noteikti atbalstīsim šo ziņojumu un rekomendāciju. Paldies, turpina priekšādātājs. Neviens cits izteikties nevēlas. Nu, tad atgādināšu, kāds tad mums ir darba grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. februārs. Balsojums nodarbinātības komitejā, kas sniedz atzinumu, ir 13. Eh, februāris, un mēs balsosim šeit komitejā 4. martā, tā lai plenārsēdē varētu šo jautājumu skatīt marta, martā. Lūk. Nu, tad mums palicis vēl viens darba kārtības punkts, pēdējais, un tas, lūk, ir ES un valstu izdevumi, fakti ietekmi un skaitļi informatīvs paziņojums. Priecājamies šeit redzēt Amēlī Barbjēgu Šāru. Viņa ir no Strasburgas universitātes, Strasbūras universitātes. Nu, lūk, tā ir pirmā, pirmā viedokļa apmaiņa notika mm, Strasbūrā. Mēs esam, nu, tiešām tad kaimiņi burtiski. Mēs kā komiteja vēlējāmies pieprasīt šo pētījumu, tas bija mums vajadzīgs tāpēc, ka pirmām kārtām Um, norisinās sarunas par budžetu turpmākajiem gadiem. Un mēs, varam, mēs vēlamies izmantot šo pusgada uh, sistēmu. Vēlējāmies gūt priekšstatu un tādu precīzāku priekšstatu par to, kāda saikne pastāv starp kopienas ES budžetu un valstu budžetiem kādā mērā Eiropas Savienības budžets ietekmē nacionālos budžetus. Un kādā veidā savukārt, nu, otrādākā veidā savukārt nacionālie budžeti var palīdzēt finansēt Eiropas Savienības politikas nu, ar šo savstarpējās papildināšanās principu, un kādi ir šie kopēji Eiropas mērķi, kur visi budžeti tiek izmantoti. Protams, ka zinām, ka parlamentu un īpaši budžeta komiteja šeit pārvalda Eiropas Savienības budžetu. Tas ir apmēram 1% no kopējā IKP Eiropas Savienībā. Tas ir nav, tas nav, tie nav plaši līdzekļi. Tas mums jāizmanto dažādu kopienas politiku īstenošanai un kopējo mēķu sasniegšanai nenoliedzami arī Eiropa 2020 strateģijas ietvaros. Nu, tā tad mums ir vajadz, bija vajadzīga tāda skaidrāka ideja par šiem skaitļiem un ietekmi, un tāpēc arī došu jums amēlīt tūlīt pat vārdu, lai jūs pasītu par tiem secinājumiem, ko esat izdarījis šai kontekstā. Bonjour à tous, donc merci pour... Paldies, paldies, ka man uzaicināt. Es no savas puses vēlos lūk likt jums priekšā šo pētījumu par budžeta kompetenču sadalu starp PS un valstu līmeni. Lai labāk šie izdevumi savstarpēji viens otru papildinātu, uh, Nu, tāpēc arī izstrādājam šo pētījumu. Tātad vēlamies, lai šie izdevumi būtu labāki kopējiem mērķiem. Jo tas ir ļoti svarīgi, um, lai varētu saprast, kas ko dara, kā tiek kompetences sadalītas starp šiem līmeņiem. Un tieši tāpēc izvēlējāmies to metodi, ko likšu jums priekšā šodien, respektīvi. A prezentēt simultanément. Kopējā tāda mm, pieeja lai mēs tad varētu redzēt, kā kopumā visi šie līdzekļi sadalās. Pētījuma mērķis bija dubults. Pirmām kārtām vēlējāmies tīri globāli izvērtīt, kāda ir valstu izdevumi Eiropas līmenī. Tad, kad saskaitam kopā gan ES, gan nacionālo līmeni, tas ir pirmais, ko vēlējāmies noskaidrot pētījuma rezultātā. Otrais mērķis bija sniegt salīdzinājumu starp nacionālo līmeni un finanšu līmeni ES mērogā. Salīdzinot to ar citiem līdzīgiem modeļiem, citām sistēmām, kas pastāv citu pasaulē. Nu, lūk, prezentācijā pievēršos šo šodien šiem salīdzinājumiem. Un par atsaucas punktu izmantošu daudzgad finanšu plānu. Iesākumā pastāstīšu par šo vispārējo pieju, par šo daudzu līmeņu pārvaldību valsts finansējumu līmenī ES. Te nu, lai lūk, mēs rādam, kā tiek sa, sa, sadalīt uzdevumi nacionālā un dalību valstu um, ES līmenī. Te jūs redzat, ka Eiropas Savienībā 80, 98% izdevumu notiek nacionālā līmenī, 2% ES līmenī. Salīdzinājumam te jūs redzat arī ASV un Kanādas rādītājus, kur uh, šis um, uzdevuma sadalījums ir, sadalījums ir citādāks. ASV centrālā līmenī ir 64% uh, un Kanādā savukārt 37%. Nu, tas ir pirmais salīdzinājuma elements, bet nu redzēsim, ka, protams, arī tās jomas, kuras mēs šobrīd apsveram, tur nu, daudz, kur, um, piemēram, mēs e izdevumiem daudz lielāka daļa spēlējama. Uh, Šeit mēs neņemam vērā sociālās aprūpas un veselības aprūpas izdevumus, jo tie ir tie posteņi, kas ir nacionālajos uh, budžetos lielā mērā salīdzinājumā ar minētajām divām valstīm. Jo, un tādā gadījumā šis sadalījums ievērojami mainās. Nu, protams, ka ar šādu pirmo sadalījumu vien nepietiek, jo jāiedzinās ir tālāk detaļās un jāskatās, kas tad notiek katrā intervences jomā. Tad, nu, iespējams konstatēt, ka Eiropas līdzekļu organizējums un nacionālajā līmenī veiktais finansējums ir atšķirīgi divās jomās. Pirmām kārtām, pirmā viens ir konkurētspēja, ārējās attiecības un tā, tie izdevumi, kas saistīti ar administrāciju. Tāpēc tālāk ierosinu pavisam īsi pievērsties e, šiem intervences līmeņiem, lai redzētu, kādā veidā pašreizējais finanšu e, plānojums Eiropā nu, ir diezgan atipisks. Tātad sāksim ar konkurētspēju, izaugsmēju un nodarbinātībai. Uh, Te līdzīgā veidā esmu piedāvājis salīdzinājumu, tāpat kā iepriekš pirmās divas ailes attiec uz Eiropas Savienību, pēc tam ir ASV un divas tad arī Kanādai. Un te nu redzam, ka pirmajā, pirmajā ailē norāds, norādījis finansējuma centralizētais līmenis un otrajā savukārt decentralizētais, respektīvi, kas Eiropas Savienības līmenī nozīmē dalību valstu līmeni. Te nu varam konstatēt, skatoties uz šo tabulu, ka piemēram, pētniecības izstrādes enerģijas, konkurētspējas un novatorisma jomā centralizētais līmenis ir salīdzinoši vājš. Salīdzinājumā ar to, kas, piemēram, notiek citur, piemēram, ASV, Lūk un Kanādā. Tīri no ekonomikas eh, viedokļa raugoties, protams, pastāv iemesli, kāpēc šie izdevumi šajās valstīs ir daudz centralizētāki bet pas, un pastāv vispārēja tendence e, šos izdevumus centralizēt, bet tas neatiec uz transportu un izglītības jomām, kur jūs redzat, ka arī ASV un Kanādā šie līmeņi ir diezgan de, pārsvarā līdzekļi decentralizēti, īpaši Kanādā. Tātad pētī, pētniecība izstrāda enerģiju, konkurētspēju un novatorisms ir tās jums, kur Eiropas līdzekļu pārvaldījums uh, Eh, un tas, kā tas tiek sadalīts, eh, atšķiras no ASV un Kanādas. Otrais analīzes sen elements attiecas uz kohēziju, tālāk dabas resursu pārvaldību un saglabāšanu, un trešais ir lūg brīvība, tiesiskums, pilsonība un kultūra. Tās ir jomas, kur arī pastāv diezgan spēcīga decentralizācija, un lūk, mm, Eiropā nu, šķiet ir diezgan līdzīgs sadalījums, kā tas ir arī daudz kur citur pasaulē. Reģionālās kohēzijas jomā un lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un lauku attīstības jomā, skatoties uz šo tabulu, redzam, ka izdevumu lauksaimniecībai, piemēram, tas attiec arī uz zivsaimniecību un lauku attīstību, ir pārsvarā central, vairāk centralizēti pat Eh, nu, nedaudz mazāk eh, kā ASV, vairāk kā Kanādā, bet tātad centralizācijas elements pastāv visās šajās valstīs. Savukārt reģionālās kohēzijas lomās šeit ir diezgan līdzīgi sadalīts eh, finansējums, kā tas ir ASV un Kanādā. Tās, kas ir bal nu, atstātas baltā, tās ir tās e, jomas, kur centralizētā līmenī es vispār tiek pastāv nekāds nu, finansējums nedod. Piemēram, lūk, aprūpas sociāla aizsardzība, veselības pakalpojumi, tie ir citi modeļi, ko mēs izmantojam reizēm, e, nu, šādas sociālas izvēles ir izdarītas. Līdzīgi tas attiecas arī uz vidas aizsardzības pasākumiem. Un visbeidzot izdevumi, kas saistīti ar ārējo dimensiju un administrāciju. Tātad pirmām kārtām tā mm, Eiropas Savienībā aizsardzības joma ir pilnībā dalībvalstu rokās, pilnīgi pretēji ASV un Kanādas līmenim. Tas eh, savukārt neatiecas uz humanās palīdzības sniegšanu kur šeit ir arī Eiropas Savienības līmenī sniedzama palīdzība. Visbeidzot par administrāciju runājot. Tas ir kaut kas tāds, kas, nu, tik bieži netiek apspriests. Administrācija ir divi būtiski posteņi. Pirmām kārtām, lūk, eh, darbība un tad eh, darbības sekšana un tad ir valsts parādu Eiropas Savienības līmenī valstu parāda attiec tikai un vienīgi uz dalību valstīm. Tas tā nav ne Kanādā, ne ASV kas attiecas uz e, darbības izdevumu sekšanu, gandrīz visus izdevumus sadz dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Nu, un tad beigos lūk šī tabula ar daudzajām krāsām. Uh, kas sniedz kopsavilkumu par to, kā šobrīd tiek sadalītas kompetences Eiropas Savienībā visās valsts intervenciju jomās finanšu regulējumu ietvaros. Te mēs izmantojām laiku no 2007. līdz 2013. gadam, un kas ir jāatminas, ka ir tādas jomas, kur kompetences tiek sadalītas, kur tā tad ir um, nu, diezgan atipiska joma, diezgan netipiski tas viss. Bet tad ir arī tādas jomas, kas savukārt ir līdzīgas ASV un Kanādai. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. C'était... Paldies. Tas bija ļoti skaidri, bija ļoti daudz informācijas. Uzklausīsim arī Kolēģi, pirms uzsākam debatas un būtu jautājums par tabulu, par šīm ārējām attiecībām, par humanitāro palīdzību. Tas viss ir, protams, ļoti interesanti redzēt, ka Eiropas Savienības finansējums ir eh, trešdaļa, tas ir ļoti daudz, taču jūs uzskatāt, ka 50 ASV štāti neko nemaksā par humanit humanitārās palīdzības ziņā. Varbūt tas nedaudz pārspīlēti. Uh, Jā, tā ir informācija, kur mēs saņēmām OECD. Mēs pieņemam šīs, šīs pamatdatus, kāda ir pieejama OECD un ASV. Izdevumi ir strikti federāli, tie ir harmonizētie dati, kurus mums deva OECD. Nīņas kungs. Gracias. <laughs> Yeah, um, thank you. I will speak in, in English. That's Paldies, es runāšu angliski. Pētījums, kas man bija jāveic, bija par Eiropas Savienības budžeta ietekmi, vai tas ir virzošs spēks vai tikai piliens jūrā. Eiropas Savienības budžets veido tikai vienu procentu no Eiropas Savienības IKP un divus procentus no publiskiem tēriņiem. Viens no jautājumiem, kas man tika uzdots noskaidrot, ir par ietekmi, bet eh, es pagarināju šo jautājumu, paplašināju to. Kopējā ietekme, manuprāt, eh, ir eh, jēdziens, kas ļauj spriest par to, cik daudz līdzekļu kopsumā tiek piesaistīts. Un man bija interesi paskatīties, cik liela ietekme tas rada, vai, vai var pamatot šos tēriņus. Tas to pētījums ir mazliet sarežģītāks nekā tikai piesaistīt to līdzekļu apjomu pētījums. Tātad es koncentrējos uz kohēzijas politiku, konkurētspēju galvenokārt, vēl pāris lietas, ārējā darbība, jo tur bija pāris svarīgas lietas, kas bija jāiekļauj. Neapskatīja kopējā lauksancības politika un tiešmaksājums. Tur Eiropas Savienība ir uzņēmusies pienākums finansēt uh, šo politiku, tā ir ieguldījuma politika. Es pētīju, kāds ir budžeta investīcija daļas ietekme, bet nevis tās daļas ietekme, kas nav investīcijas. Kopīgajā analīzē pētījums parādīja, ka faktiski budžeta fondi veido divkāršu budžeta apjomu, kas nozīmē, ka paņemot eh, prom lauksaimniecības politiku un to daļu, kas netiek līdzfinansēta, tad tas nozīmētu, ka eh, izmantotie līdzekļi piesaistie trīs līdz četras reizes eh, lielāku daļu nekā tiek tērēts. Tātad tie ir ieguldījuma daļas līdzekļi. Tā kā tā ir kapitāla uzkrāšana, Tā kā veicot šādas investīcijas, tas rada ilgtermiņa ietekmi un aprēķinot dažādiem pētījumiem parāda ilgtermiņa pozitīvo ietekmu uz IKP. Tā kā var teikt, jā, Eiropas Savienības budžets ir ar pozitīvu ietekmi, bet eh, varam paskatīties detalizētāk, dziļāk konkrētos pētījumos. The other things also that I cannot look at the study, which I find very important. Viens no pētījumiem ir par ilgtermiņu pētījumu, tātad ietekme ir nav tieši vienmēr atspoguļojama IKP, ko pilnīgi skaidri var pie, piesaistīt ieguldījumiem no budžeta, bet man pieredze liecina arī par to, ka tiek standartizēts nacionālās eh, procedūras un stratēģijas, un ilgtermiņa ietekme ir svarīga. Tā nav mazsvarīga, kā varētu domāt. Jaunie finanšu instrumenti parādās, jautājums ir par to, cik tie ir svarīgi. Finanšu instrumenti ir ļoti svarīgi budžeta nākotnei, viņi neaizstāja piešķīrumus, bet ļauj nodalīt ieguldījumus, kurus ir jāfinansē ar piešķirumiem, un tos, kurus vismaz daļēji vai pilnībā varētu eh, pārfinansēt no tirgus. Līdz ar to šie instrumenti eh, dod lielu elastību un ļauj palielināt piesaistīto līdzekļu apjomus. Tālāk pārējot konkrētajām politikām, eh, inovāciju jomā OECD aplēses liecina, ka priekš uh, uzņēmējdarbības un Eiropas ekonomikas pievienotā vērtība, tā mēs to varētu saukt, eh, radīja tri, tātad 13 koeficients bija. Kat, par katru ieguldīto eiro no budžeta tas piesaistīja 13 eiro. Precīzi skaitļi tālāk mums nav, bet ar apvāršanu eh, programmu ietekmi tiek mēģināts palielināt ir riska dalīšanas finanšu eh, instruments, tad, kas arī rada lielu papildus piesaistu līdzekļu apjomu 13-14 reižu lielāk nekā ieguldītie. Tā kā apvēršana ietekme uz eh, ekonomiku ir vismaz dubultā ar 5% no eh, budžeta Eiropā kopējā ietekme, tātad 50-70 miljārdi, kas tiek ieguldīti, ir iespējams, ka tas pārsniedz vienu procentu IKP vairāk kā triljonu. Tas ir ļoti svarīgi secināt, ka tam ir liela ietekme saskaņā ar veiktajiem pētījumiem. Tālāk kohēzijas politika. Līdzekļu piesaistīšanas ietekme ir līdz trim reizēm lielāka. Tātad jaunie instrumenti tur ir, tā kā daudz uh, līdzekļi tiek mo mobilizēts, bet vai ir ietekme? Aprēķina liecina, ka kopējie izdevumi kopā ar Eiropas Savienības budžetu, nacionālais un Eiropas Savienības budžets kopā ekonomisko ietekmu dubulto. Kas nozīmē to, ka IKP ietekmē divreiz lielāk nekā faktiskās izmaksas. Tur ir piešķīrumi, ieguldījumi infrastruktūrā, un tur nevar būt eh, tāpat eh, ietekme kā pētniecībā, bet joprojām ir diezgan ievērojama šī ietekme. Tāpat ir jāņem vērā arī tas, ka šis ir finansējums Eiropas Savienības mērķu sasniegšanai, kas nozīmē to, ka tas atstāja lielu ietekmi tieši Eiropas Savienības līmenī. Tur mēs varam spriest, protams, par to, vai nepieciešams priekš tā atsevišķi pētījums, bet kopēja ietekme noteikti ir pozitīva pozitīva. Citas daļas, kas arī ir svarīgas saistībā ar finanšu instrumentiem, ir atzīmēt, ka mums būs jauni instrumenti infrastruktūrai, projektu obligācija iniciatīva, tāpat arī garantijas transportam aizdevuma garantijas transportam var mobilizēt līdz pat 13 reizēm lielāku finansējumu, tam būs liela ietekme. Projektu obligācijām ir liels potenciāls, bet e, šis projekts tikai tagad sākas, līdz ar to nav vēl īsti skaidrs. Tur var mobilizēt e, liels līdzekļu apjoms, bet kā tas viss veiksies, to mēs vēl nezinām. Vēl es iekļāvu arī ārpolitiku, ārējo darbību šajā pētījumā Tur ir aizvien vairāk jaunu instrumentu, kas ir iest, īstenoti un ieviesti kopš iepriekšējā daudzgad finanšu uh, schēmas e, periodā. Un kas ir noticis, ir tas, ka mēs varam teikt, ka ārējā darbība ar šo metodas izmantošanu piesaista dubulti uh, finansējumu. Tā kā, ja 50 miljārdi tiek ieguldīti, tad vēl 50 tiek piesaistīti. Līdz ar to tas dubulto attīstības finansējumu, kas eh, nāk no finanšu instrumentiem, kuri savukārt veido, veido nelielu daļu no ārējā sadarbības budžeta, bet atstāja lielu ietekmi kopumā. Un noslēgumā ir svarīgi apzināties, ka jā, Eiropas Savienības budžetam ir ievērojama ietekme, uh, paskaroties budžeta ieguldījumu daļu, neskaroties uz lauksaniecību, tās ir Eiropas Savienības saistības, e, tas nav skatāms tāpat kā pārējās daļas, tad kopējā ietekme atlikušajam nozīmē dubultot Eiropas Savienības e, tēriņu vai pat četrkāršot ieguldījumu daļu, kuru veica Eiropas Savienība, ņemot vērā situāciju kopumā. Un tāda ir gala skaitļi. Tos, protams, nevar eh, pēc nominālās vērtības skatīt, jo man īsti neatradās atrast pārāk detalizēts uh, pētījums, jo bija vai nu ļoti vispārīgi skaitļi, vai arī ļoti specifiski detalizēti. Es cenšos uh, kaut kā uh, vidējo tomēr šo vidusceļu atrast, tas, protams, eh, ļauj secināt, ka Eiropas Savienības budžets, protams, nav tikai pieliens jūrā, bet ir svarīgi secināt, eh, ka cik lielā mērā šis piliens jūrā rada nopietnus viļņus, ir atkarīgs no tā, kādas ir nacionālās stratēģijas dalību valstīs pēdējās izmaiņas attiecībā uz stratēģiju, kas ir īstenots, un tāpat arī pienākumi ir ļoti svarīgs aspekts. Ar laiku Eiropas Savienības budžets būs kļuvis par ievērojamu ieguldījumu instrumentu, kā tas nav bijis iepriekš, un ietekme balstās uz citiem pētījumiem. Es nevēlējos izgudrot kādus pētījumu skaitļus, es pieņemu un secinu, ka eh, ietekme noteikti palielināsies. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Tas nu dien bija aizraujoši. Euh, Godētie kolēģi, vai ir kādi komentāri vai kādi jautājumi, ko jūs vēlatos uzdot mūsu abiem runātājiem? Ivaila, lūdzu. Es no savas puses vēlējos uh, minēt dažu komentārus pēc redzētajiem skaitļiem. Protams, būtu interesantāk arī to viskatāk, skatīt padziļinātāk. Nu, nesalīdzināsim šeit federālo valsti ar Eiropas Savienību un ar to, kā darbojas budžets un tā tālāk. Es domāju, ka šeit ir piemērs, jo īpaši Gošārs kundzes uh, prezentācijā par uh, to, kam ir jābūt budžetas uh, lielākai sastāvdaļai. Un galvenās politiskās prioritātes konkurēt spēja, infrastruktūra, transports, pētījumi un attīstība. Pētniecība attīstība ir visai maz centralizēto izdevumu, bet eh, izskatās, ka Eiropas budžetā tie daudz efektīvāk nekā nacionālā budžetā citās jomās, kohēzijas jomā, vairāk vai mazāk. Pieņemam, aplēsim, kas ir jāveic eh, lauksaimniecības jomā, kaut kur esam aiz ASV un Kanādu. Uh, Taču, ja mēs vēlamies darīt ko vairāk šajās jomās, tad e, mums jāuzsver īpaši infrastruktūra un konkurētspēja. Tā ir skaitā, protams, arī pētniecība un attīstība. Manuprāt, e, tas ir galvenais secinājums, kādu es izdaru no prezentācijas. Paldies! Effectivement. Jā, Juta. Eig eigentlich haben wir ja jetzt nicht. Jā, nu nav jau tā, ka mēs kaut ko šausmīgi jaunu uzzinājām. Mēs jau to nojautām. Nu, šobrīd mums to precizēja, pamatoja ar skaitļiem un balstījās tas viss uz esošiem pētījumiem. Es domāju, ka tas ikvienam, kas šeit budžeta komitejā strādā, ir skaidrs, ka mēs ar saviem maksājumiem varam sasniegt tik labus rezultātus, cik attiecīgās dalību valstis arī īsteno šos saņemtos līdzekļus, un to arī var redzēt. Cik daudz ar reģionāliem un struktūra fondiem katra dalība valsts ir tikusi, nu, par to nemaz nav jautājumu. Jautājums ir tāds, kā mēs šo informāciju, lai iedabūjam Nacionālo parlamentu deputātu galvās un Nacionālo amatpersonu galvās, kas mums katru gadu budžeta konsultāciju procedūrā sēž galda otrā pusē. Kā mums to dabūt gatavu? Ja jums arī tam būtu risinājums, nu tas vienkārši brīnišķīgi būtu. Oui, à l'occasion des conférences interparlementaires liées au semestre. Jā, nu, būs arī starp parlamentu konferences, kas ir saistīts Eiropas semestru. Mēs noteikti varēsim uh, runāt par šiem jautājumiem. Tad daži komentāri no manas puses. Viņas kungam, kad jūs sākāt, un tas, protams, ļoti interesanti un svarīgi, uh, pētniecības un attīstības budžeta jomā viens izdotais eiro Eiropas Savienības budžetā var radīt tādu ziras efektu 13. Prī. Es kaut ko pārpratu? Tas nav šis vīras efekts, bet eh, gala vērtība biznesam, ekonomiskā tiešā darbība un uh, atgriešanās, tātad šis finansējuma amortizācija. Tātad viens eiro, ko Eiropas Savienība investē pētniecībā, rada 13 eiro IKP. Jā. Tās ir aprēķins 2006. gadam, 2007. 2013. gadā OECD nav aktualizējuši savus skaitļus, varbūt tas ir pat vēl vairāk, ar apvārsni Horizon vai tam vajadzētu būt vēl. Uh, lielākam skaitlim, jo pētniecība attīstība liela daļa ir investīcijas tieši pētniecības organiz, organizācijās, mazāk uzņēmumiem. Tur īpaši nav daudz šo svīra efektu, jo un nu vienīgi riska finanšu jomā man likās, ka svarīgāk ir uh, runāt par šo vērtību. Iepriekš tie tad ir bijuši 13 bet ir jau pētījumi, kas uh, prognozē pieaugumu, kas būs krietni lielāks. Tad nu es pieļauju, ka tas, kas ir tiešām ir svarīgi, ir izvēlēties pētniecības tēmas un uh, tātad uh, fundamentālo līdzšķu. Uh, konkurētspējīgo pētniecību, un TOICD e var arī izvērtēt uh, precīzi šādu skaitļus, jo tie liekas uh, visai iespaidīgi. Es četras nedēļas lasīju šo pētījumu. Pētījums ir tāds ekonometrisks. Uh, tur nav tādi precīzi skaidri un aprēķini, bet jā, tur ir daudz detaļu. Es nedomāju, ka ir labāki pētījumi. Mēs vienmēr, protams, varam kritizēt šos pētījumus. Tad visa šī daļa. kas, ko mēs arī redzēsim apvārsnī 2020 Es domāju, ka tam būs liela ievērojama vispārīgi ieteikme šīs līdzsvers starp fundamentālo pētniecību, rūpniecības, rūpniecisko pētniecību, tur vienmēr būs tāds saspīlējums, bet nu jaunā visvirziens, tam vajadzētu būt uh, nākotnē noteikti lielākai ietekmei uz uzņēmumu darbību. Noteikti tas tā būs. Tālāk priekšsēdētājs par kohēzijas politiku vai ārlietu politiku, tad šeit, jā, šīs multiplikators ir divi. Mēs uh, uzskatījām, ka būs tādas sociālākas daļas, tad investīciju daļas. Tas nozīmē divi, teicībā uz visiem nacionāliem izdevumiem. Taču tie ir četreiz lielāka summa par Eiropas budžeta izdevumu. Tālāk ir kopla, kopfinansējums. Un totāli nacionālā aploksnes ir četreiz vairāk. Viens miljards. Mēs četri. Un uh, budžetā tad arī nav tikai investīcija daļa. Uh, nozīmē, ka daļa budžeta 0,5% no IKP, 2,5, varbūt 2,3. Ir dažādi pētījumi. Ir ļoti liels atšķirības, viss atkarīgs, kā to aprēķina. Ir pētījumi, kas ir ļoti pozitīvi, citi um, sniedz mazākus skaidrs, ir ļoti grūti pateikt. Euh, Tad nu kopumā varam teikt, ka Eiropas budžetā puse naudas tiek investēta, paredzēta investīcijām, augstsaimniecību un, nu, protams, par lauksaimniecību vēl varam uzdot jautājumus, bet, nu, labi. Puse investīcijām 0,5% rāda 2,5% atbalstot uh, ekonomiskās aktivitātes, ja tam ir ekonomiski ietekme. Un, protams, ietekme atšķiras dažādās dalību valstīs. Jums ir skaitļi. Es atradu skaitļus. Universitātes, kas arī ir uh, Ekfin un um, citi modeļi. Uh, Vairāki avoti ir šiem skaitļiem. Ilgtermiņā es domāju, ka svarīgākais ir uh, ietekmē uz ilgtermiņu bāzi. Tik aprēķināts, ka ilgtermiņā Eiropas IKP ir 2% lielāks, ja nekā salīdzinot situācijā nebūtu Eiropas Savienības budžets. Tas ir pamata infrastruktūras. 2% vairāk, ja, ja nebūtu budžeta. Taču problēma bija krīze. Svarīgi šeit nav skatīties, cik zemu valsts nokritus pēc šīs krīzes. Jautājums ir, ja nebūtu bijis šis Eiropas Savienības budžets, uh, Tad šī ietekme būtu apmēram 2%. Komplikēt, dezolē. <laughs> Thank you. Yes, um, I would like to know, Mr. Jā, es, nu, es kungs gribētu zināt jūsu analīzi un jūsu konstatējumi. Um, vai tas viss noved pie tā, ka mums vajadzētu atbalstīt budžeta investīciju daļu? Protams, redzam, ka tur ir pozitīva ietekme Eiropas Savienībā. Vai tas ir jūsu ieteikums? Well, uh, I think that Could... Donas kungs. Nu, potenciāls redzams tieši attiecībā uz lielām Eiropas mēroga infrastruktūrām un finanšu sektoru. Arī tas attiec uz finanšu instrumentiem, tur būtu lielāka atdeve. Nu, es neteiktu gluži tā, ka jāpalielina budžets bet, nu, pali, nu multiplikācijas efekts ir lielāks. Nu, varbūt tad vajag tā drosmīgāk izteikt, izdarīt, rīkoties finanšu instrumentu jomā un izmantot līdzīgu veidu moduli arī citām infrastruktūrām, īpaši enerģijas jomās, pilsētās Bet nu te jau mēs pārējām pie nākamā līmeņa, tur ir diezgan liels spriedzi, jo tad mainās visi šie noteikumi rīcībai. Ir miljons un viens veids, kā mainīt, ja pašreizējo neizdarot tāds globāls pārmaiņas. Bet nu nedrīkst baidīties no, nu, teiksim, atdevs samazināšanās ēs līmenī. Bet nu labi, ka šobrīd notiek budžeta tāda racionalizēšana. Tas bija vajadzīgs stratēģijas tagad būs saskaņotākas, tam mums e, nu, šī mērķa sasiekšanai mums ir vairāki gadi, pēc tam budžets atkal varēs palielināt, tas būs daudz efektīvāks. Nu, žēl, ka budžets nacionālā līmenī mm, arī samazina, samazinās. Redzam, taču kāds ir potenciāls, tas ir ļoti augsts. Jā, tas nozīmē, jā, pieaugums varētu būt, bet piekrītu arī, ka budžeta pārvaldībai jāuzlabojas. Period, I am quite I would find very, I will, I find very interesting. Jā, man liekas ārkārtīgi interesanti mm, redzēt, kas tad notiks turpmākajos septiņos gados, tīpaši tajā, kā dalībvalsts pielāgos savu stratēģiju šajā periodā. Nu, jo varbūt, ka dažas no tām nav tik labas, kā tās varētu būt, bet ja elastības elements tiek iestrādāts, tad varbūt budžets šai laikā varētu potenciāli būt ar lielāku ietekmi nekā pirms tam pagātnē redzējām bija pārāk daudz reģionālu projektu, kas bija nu, tādi gadi in interesanti, bet nepietiktiem investīcija. So. Vai. Vai, nu... Jā, labi. Nedrīkstam aizmirst, ka visu šo politiku gala mērķis un investīcija gala mērķis jau nav tērēt tērēšanas pēc. Bet mērķis ir nodrošināt ietekmi uz nodarbinātību, konkurētspēju, pētniecību un novatorismu un tā tālāk. Nu, reizēm gadās to aizmirst. Manuprāt, jūsu darbs ir ārkārtīgi interesants. Un te domāju tieši par tādām divām pārdomu, tādām niansēm, ko gribu arī jums izklāstīt. Nu, piemēram, tas attiec sasauc ar mūsu grozījumiem nākamajam budžeta projektam. Un tad tas sasauc ar Helgas Tripels jautājumu un Ekofin. Ir atsevišķas tādas budžeta līnijas Eiropas budžetā kas ir, protams, tāds, nu, būtiski apjomīgāks nekā citas. Mērķis, protams, ir atbalstīt izaugsmi šai brīdī, kad, nu, lūk, vidējais, nu, pārsvarā visas dalībvalstis piedzīvo lejupslīdu, mēs varam šādā veidā viņiem kaut kā palīdzēt. Uh, Otrā joma. Jo par ko vēlos paust pārdomas, attiecas uz budžeta kapacitāti, kapacitāti tieši Eirozonā. Ar Barbiego Šāru mēs pagājušajā nedēļā Strasbūrā, iepriekšējā Strasbūras nedēļā tikāmies un runājām par, nu, lūk, tādu optimālu Eirozonas pārvaldību. Un tāpēc ļoti jauki bija, nu, šis sniegšos salīdzinājumu tieši tā, tā tas kļūst vēl tāds, nu, izteiksmīgāks. Šie skaitļi ļoti labi parāda, ka kādas ir atšķirības starp ES un ASV. Nu, Kanāda varbūt ir tāds, tā kā vidutājs, vidusposms kaut kur pa vidu starp mums un viņiem cent, budžeta centralizēšanas ziņā. Bet, nu, jāsaka, starp ASV un ES ir pastāv, nu, milzīga atšķirība. Nu, nu jāsaka, nu, valdības, nu, protams, kārtu pa kārtā ir arī Eiropas, Eiropadoms prezidentūrā un visi šie mini, finanšu ministri, kas tiekas atsevišķi. Nu, Visi spriež par finanšu instrumentiem, par to, kā palīdzēt, piemēram, lūk, valstī, kas kritus par upuri kaut kādai konkrētai situācijai, kas piedzīvo nopietnu krīzi, vai nu arī viņi tie, kas un domā par to, kā vērsties pret šo cikliskumu monetārajā politikā, lai novērtu lejupslīdes risku. Un teorētiski jau tas viss ir ļoti labi. Bet tad kas tie būs par izdevumiem? Kāda tipa izdevuma tad tie būs? Un te redzam, ka šais tabulās, ko mums piedāvāja Gušārs kundze. Ir virkne tādi vir, virzieni, ir investīcijas, kas var nodrošināt ilgtermiņā ieguvumus un īsākā termiņā. Nu, tas, protams, viss sasauc ar daudzām dažādām politikām, kas ir zem dažādu ministru, kas ir dažādu ministru pakļautībā. Uh, Tad ir tādi izdevumi, kas, piemēram, lūk, varētu būt aktuāli tieši Eirozonai, bet tas varētu būt citādāk nekā, um, nekā tas, piemēram, notiek Eiropas Savienības budžeta kopējā līmenī. Vai nevajadzētu nodrošināt tādu zināmu elastību, lielāku manevrēšanas iespēju finanšu programmās, ko finansējam ES budžetā, ehm, nu, nevis radīt kaut kādu papildus budžetu, uh, papildus elementus, kuru mērķis tad būtu spēt reaģēt e, un, un finansēt tieši tādas pašas lietas, kā paredzēts finansēt ar ES kopējiem līdzekļiem. Mēs, protams, būtu gribējuši pa paralēli sākt sarunas arī par daudzgadu finanšu plānu jo tas, protams, šeit nu, nodrošina tādu savstarpējo papildināmību, eirozonu, konkurētspēja, Eiropas Savienības budžets un tā tālāk. Bet padoma nebija tam gatava. Šīs debats tika pārliktas uz nākamā sasaukuma laiku, pandur turpmākajiem gadiem. Bet tas ir jautājums, kas, nu, ir, nu, pat jau atvērts. Un pirmās iestrādes jau notiek, un tas ir ārkārtīgi interesanti. Paldies! Gribu vēl piemetināt, ka pēc Aldas Usas pieprasījuma viņas ziņojuma kontekstā esam paredzējuši apspriešanos par finanšu instrumentiem, un tas notiks sanāksmē, kas paredzēta 20. martā nu, lai varētu, lūk, varētu padziļināt savas zināšanas par šo jautājumu. Nu, ja nav vairs nekādu citādu piezīmi, tad esam darbu kārtību izskatījuši. Paldies visiem, kas uzstājās sēdi beidzam, bet gribu, lai tomēr koordinātori vēl paliek zālē. Nu, 5 minūšu pauze, un tad, nu, ar koordinātoriem darbu turpināsim. Bon, je, je, je vais saluer, voilà.